Ladies and gentlemen, meine Damen Dāmas un kungi, sveicu jūs visus mūsu sanāksmē. Visi, kas vismaz apnākuši jau. Īpaši sveicu šeit kolēģi Hokmarku. Un tāpat arī visus cits kolēģis. Un arī e, Gunāra Hokmarku sveicu īpaši tādēļ, jo viņš ir atbildīgais referents. Tāpat arī sveicu visus viesus, kas šodien ir ieradušies sanāksmē, lai sniegtu mums papildus informāciju un īpaši daudz jūs nekavēšu, un ar liekām ievadu frāzēm neaizkavēšu. Tik norādīšu, tātad mēs šoreiz runājam par frekvenču politiku, kas ir nozīmīgs pasākums. 2010. gada septembrī ir pieņemti trīs, um, un komisija prezentēja trīs jaunos pasākumus, īpaši ultra ātrā interneta pieslēguma nodrošināšana un plaķoslas nodrošinājums visā Eiropas Savienībā, un tur ir kā kopējā pakotnē iekļaut trīs nākotni um, nozīmīgi pasākumi. Viens ir nākotnes paudzes pieslēgums un plaķoslas savienojums un radiofrekvenču jaunais piešķīrums tālākam komunikācijām. Un jūs redzat, ka tas ir daļa no Eiropas Savienības 2020 eh, digitālās uh, aģendas, un tas ir viens no konkrētiem pasākumiem, lai tiešām mēs veidotu Eiropu par ekonomiski un zinātniski vadošo telpu arī inovāciju jomā, lai to tiešām straujāk virzītu arvien tālāk. Attiecīgi mums ir bijuši arī diskusijas attiecīgās komitejās, kur esam saskārušies ar dažādām situācijām, ar atšķirībām pilsētvidē un lauku vidē. Uh, un esam ņēmuši vērā arī aktuālo situāciju, bet, ja mēs nopietni gribam tiešām šos izaicinājumus pārvarēt, tad mums ir jādomā kādi radoši risinājumi, lai mēs tiešām to nodrošinātu šos programmas īstenošanas mērķus. Jo Eiropas konkurētspējai e, plaķoslas reālai mērķi ir izšķiroši svarīgi. Šodien mēs vēlamies iegūt papildu informāciju no ekspertiem par īstermiņa un ilgtermiņa um, frekvenču pielietojuma skatījumu. Tātad domāju, ka mēs arī dzirdēsim labas idejas gan no mūsu kolēģa Hakmārka, gan arī vēl citu kolēģi, kas uzdos arī precizējošos jautājumus un palīdzēs mums visas lietas saprast labāk. Par to, kā veidojas šīs jaunās spektra pielietojums, kāda pakalpojuma veidosies, kādas tad varēs piedāvāt, kāds būs pieprasījums pēc plaķoslas savienojumu un kāda nozīmīgi ieguvumi tas varētu būt ekonomiski un sabiedrībai kopumā. Lūk, par to visu mēs šodien runāsim un par tālāko, kā mēs varam izmantot šīs radiofrekvences ekonomikai un konkurētspējas uzturēšanai, kādas mēs mērķus varam sasniegt, un vai šīs frekvences, kuras tālāk tiks piedāvāts privā lietošanā, vai to varētu arī vēl kaut kādā veidā optimizēt, lai tiešām Eiropā mēs nodrošinātu šos mērķus. Un jautājums būs, vai mums vajag lielā harmonizācija Eiropā vai nevajag. Līdz ar to šie ir tie daudzie jautājumi, kurus mums šodien vajadzētu arī sākt izskatīt, Un bez kādām liekām ievadfrāzēm es uzreiz došu vārdu pašiem runātājiem, un līdz ar to došu vārdu Gunaram Hakmarkam. Lūdzu. Please. Thank you very much. Ms. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies Herbertam, un paldies pilnīgi visiem, kuri ir ieradušies uz šo uzklausīšanu. Es ļoti augstu novērtēju, ka šeit ir ieradušies tik daudzi klausītāji, bet es vēlētos pateikties arī ēnu referentiem. Uh, Šobrīd mēs patiesībā tikai uzsākam diskusijas, kaut arī diskusijas politiskajās grupās ir bijušas jau kādu laiciņu. Pēc manām domām, šodienas diskusijas par frekvenču sadalījumu nākotnē ir varbūt vissvarīgākās diskusijas, lai nodrošinātu Eiropas konkurētspēju nākotnē, bet ne tikai. Tā arī mums ir iespēja, lai kļūtu par jaunradz centru un radošu centru visai pasaulē. Man nedaudz nepatīk priekšsēdētāja kungs tas, kas notika pagājušajā nedēļā. Vašingtonā notika samits kurš eh, bija izsludināts kā tikšanās punkts un tikšanās vieta starp Eiropas Savienību, atvainojos Amerikas Savienoto valstu un Ķīnas ekonomikām. Šis samits eh, balstās uz nepatiesiem pamatiem jo ASV un Ķīnas ekonomikas ir otrajā un trešajā vietā pasaulē, kamēr Eiropas Savienības ekonomika ir pirmajā vietā. To bieži aizmirstam pie, pie tam ne tikai mēs, bet arī pārējie, un tādējādi mēs latiņu liekam zemāk nekā mēs varētu, ja mēs atcerētos to. Es nezinu, vai mūsu ambīcijas ir nākotnē būt trešajā un ceturtajā vietā, es tikai vēlētos, lai Eiropa būtu pirmajā vietā. Un šādā veidā mums noteikti ir jādara viss iespējamais, kas nāk par labu Eiropai. Runājot par frekvenču sadalījumu politiku, tā sniedz iespējas plašam reformu lokam, kas varētu Eiropas ekonomikām un tai attīst, tās attīstībai sniegt jaunas iespējas. Vēlētos visiem atgādināt vienu aspektu. Iemesls, kāpēc mēs runājam par to, ka ASV un Ķīna ir lielākās ekonomikas pasaulē un bieži vien mēs aizmirstam Eiropu, ir tāpēc, ka viņiem ir lieli tirgi, kamēr Eiropas tirgus ir fragmentēts. Tāpēc mēs bieži vien uzskatām, ka uh, Eiropas Savienība ir trešajā vietā pasaules tirsniecības apjomos un Amerika un Ķīna pirmajā. Bet telekomunikācijas mums tiešām sniedz iespēju saredzēt digitālo tirgu, bet arī veicināt vienotā tirgus veidošanu. Ja es šeit varbūt nosauktu pāris vārdus - Google un Yahoo! vai arī jebkāda cita starptautiska kompānija, kas ir moderna un globāla, tad jā, tiešām šīs kompānijas galvenokārt ir radušās un uzturās ASV. Un Eiropas kompānijas nekad nav pacēlušās tādā līmenī, jo Eiropas kompānijām nav uzreiz un momentāli pieejams tik liels tirgus, kāds ir šīm Amerikas kompānijām. Līdz ar to Eiropas uzņēmumiem jau ir netik labi priekšnoteikumi salīdzinot ar ASV, Ķīnas vai pat Indijas biznesa dzīvi. Tātad, godātie kolēģi, mums ir jārīkojas tādajādi, ka mēs turpināsim saglabāt pirmo vietu pasaulē. Un atcerēsimies, ka Eiropas Savienība bija pirmajā vietā 90. gados mobilo telefonu un internetu lietošanas ziņā, un tas bija pateicoties mobilo telefonu lietošanai. Tas ir tāpēc, ka mēs ārkārtīgi ātri attīstījām operati, operatoru tīklu, mēs izmantojām modernās tehnoloģijas. Līdz ar to mēs runājam ne tikai un vienīgi par telekom rūpniecības ātru attīstību, tas bija arī tāpēc, ka mēs piedzīvojām būtisku solu uz priekšu Eiropas biznesa aktivitātēs. Un tā ir realitāte platjoslas internets, informācija, tehnoloģijas visā pasaulē veicina produktivitā, produktivitātes celšanos un līdz ar to arī konkurētspējas pieaugumu. Līdz ar to runājot par frekvenču sadalījumu, politiku un pasaules tirgu, mums ir jārunā ne tikai par to, kā radīt labākos priekšnoteikumus Eiropas telekom industrijai vai telekom operatoriem. Tas ir arī tāpēc, lai nodrošinātu, ka Eiropas kultūra, mēdīja, Eiropas pakalpojumi, Eiropas uzņēmumi, uzņēmēja darbība un uzņēmēja darbības gars, jebkas, ko jūs nosauciet, lai arī nākotnē mēs saglabātu vadošo vietu pasaulē. Tātad šobrīd kāda ir situācija? Es uzskatu, ka galvenais mums ir jāuzņemās atbildība. Atbrīvot pēc iespējas vairāk frekvenču, kas ir nepieciešams. E, nevis tik daudz, cik ir nepieciešams, lai mēs būtu trešajā vietā pasaulē, bet gan tik daudz, lai mēs būtu pirmajā vietā pasaulē, lai mēs vadītu jaunradas idejas un līdzīgi. Es uzskatu, ka tā ir visu mūsu kopīga atbildība. Mums ir nepieciešams uzņemties šo atbildību un arī izdevums šobrīd. Tātad jautājums ir būt vai nebūt jo ja mēs zaudēsim laika aspektu, laika punktu, tad vēlāk mums tāda iespēja vairāk nebūs. Un eh, vēsture, iš, es atvainojos, nākotne izšķirās šodien. Mūsu lēmumi ietekmē nākotni. Pagātnē jau daudz ir bijušas diskusijas par eh, savu veidu interešu konfliktu starp apraidi un jaunajām tehnoloģijām, īpaši jaunajiem komerckanāliem. Es uzskatu, ka nevajadzētu runāt par savu veidu konkurenci starp šiem dažādajiem mēdījiem. Galvenokārt mums vajadzētu runāt par to, kā nodrošināt to, lai apraida ar tā saturu, vai tas būtu kulturāla vai cita, da, cita, citas dabas, kā apraida notiktu caur platjosu platjoslas internetu, un vienlaicīgi šis platjoslas internets nekādā veidā netiktu ierobežots. Mums ir jānodrošina tādas struktūras, kas nodrošinātu tādu pašu apraidi kā šodien, bet caur citiem kanāliem. Mums ir pēc iespējas vairāk jāatbrīvo frekvenču spektri, un tomēr, runājot par jaunu frekvenču atbrīvošanu, mums ir jāpadomā par to, kam tas ir nepieciešams. Un ja mēs sasniegsim šo mērķi, tad mēs arī daudz panāksim. Uh, Prieksēdētāji kungs, raugoties uz statistiku par to, kāda ir e, datu pārraide caur mobīlajiem telefoniem, tad skaitlis ir astronomisks. Dažkārt mēs to aizmirstam, ka liela daļa datu tiek pārraidīta ne pa kabeltīku, un šodien mēs noteikti vēl pie tā atgriezīsimies. Bet šodien, runājot par 11. un 14. gadiem, Paredzējums ir tāds, ka 14. gadā mobīlā datu pārraide būs pieaugusi 30 reizes. Un, ja mēs raugamies uz tām dalību valstīm, kurās jau ir ļoti augsts ne vadu datu pārraides procents, tad jau viņi šobrīd ir daudz reizes priekšā citām dalību valstīm. Mums ir jābūt pēc iespējas elastīgākiem, lai nodrošinātu vienlaicīgi Eiropas vadošo vietu pasaulē, lai mēs e, tiešām veicinātu Eiropas iekšējā tirgus konsolidāciju pakalpojumos un precēs un vienlaicīgi nodrošinātu modernas telekomunikācijas. Vienlaicīgi mums ir jārunā arī par apraidi un par kult, tās kultūrālo saturu. Mums ir jāatcerās vienmēr un visur, ka Eiropai ir jābūt pirmajā vietā un kas ir labākais Eiropā. Iespējams, ka daži manu runu un argumentus uzskatīs par eh, provocējošiem, un tomēr es uzskatu, ka Eiropai ir jābūt pirmajā vietā. Ir, un mēs būsim. Paldies, un līdz ar to tālāk uzklausīsim mūsu ekspertus. Esam vienojušies, ka katram ekspertam būs desmit minūtes, un pēc tam būs iespējas uzdot papildus jautājumus. Un pirmoreiz uzreiz došu vārdu fizikungam, kas pārstāv Vodafone uzņēmumu. Lūdzu, vārds jums. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies par uzaicinājumu runāt šajā pēcpusdienā. Es runāšu ārkārtīgi īsi, jo Hekmarka kungs jau pieminēja lielu daļu no manis paredzētā teiktā, un es varu piekrist viņam burtiski ikvienā vārdā. Pēc manām domām, veids, kādā pārvaldīt frekvences Eiropā, un šobrīd tas ir viens no iemesliem, kurā, un viena no sfērām, kurā politiķiem ir tiešas ietekmes iespējas. Iemesls, kāpēc tā uzskatu, ir pavisam vienkāršs. Runājot par mobīlo industriju kā tādu, tad eh, mobilā industrija ir atbildīga par veselu virkni ekonomisko un sociālo aktivitāšu Eiropā. Un eh, apjoms tam, ko mums var sniegt bezvadu tehnoloģijas, nākotnē tikai pieaugs un jau šobrīd ir milzīgs. Taču vienlaicīgi runājot par visām pieejamajām frekvencēm, lai atbalstītu šo pieaugošo bezvadu informācijas pārvades prasību, frekvenču apjoms paliek nemainīgs. Un līdz ar to šo aktivitāšu veikšanai nepieciešamais apjoms ir tieši tāds pats kā Amerikā vai Ķīnā. Līdz ar to mums nav no konkurētspējas viedokļa raugoties priekšrocību. Līdz ar to nav nekādas jēgas teikt, ka vienam vai otram pasaules reģionam ir priekšrocība salīdzinot ar citu reģionu. Nē, priekšrocību mums rada tas, kā mēs saliekam kopā un radam pievienoto vērtību caur sociāli ekonomiskajiem sasniegumiem. Tātad, kā mēs izmantojam šos spektrus? Jautājums patiesībā ir par to, cik inteliģenti un cik gudri un viedi mēs izmantojam šo ārkārtīgi vērtīgo resursu frekvences. Un tas novedīs pie tā, vai mēs esam salīdzināmi ar ASV un Ķīnu, vai pat esam tiem priekšā. Uh, Jo vēsturiski raugoties, šīs frekvences Eiropā nav tikušas pārvaldītas adekvāti vai pat teiksim labi. Atcerēsimies, ka 3G opcija Eiropā parādījās burtiski pirms desmit gadiem, un tas eh, visu mobīlu industriju tobrīd nospried uz ceļiem, ka mēs to palaidām vaļā tik vēlu. Protams, ka tas ir saistīts ar dažādu politikas līmeņiem, bet tas ir saistīts arī ar dažādām uh, industriālajām grupām, nozarēm. Un pārāk ilgi šis jautājums nav ticis risināts adekvātā līmenī. Bezvadu industrija šobrīd ir izdzīvojusi par spīti, nevis pateicoties tam, bet par spīti tam, ko politiķi ir, kādus lēmumus politiķi ir pieņēmuši. Tas ka bieži vien mēs nenovērtējam to, cik lielā mērā mobilie operatori ir panākuši savus rezultātus paši. Es uzskatu, ka to pierāda pēdējie gadi. Un, protams, ka dažādu sistēmu kombinācija, un to jau arī pierādīja iepriekšējās debates, un atcerēsimies arī debates par telekom pakotni. Telekom pakotne mums, mobilajiem operatoriem, bija milzu solis uz priekšu. Taču darbs ir tikai sākuma etapā, vēl ir daudz darāmā. Vēlētos pavisam īsi pieskarties divām jomām, kurās mēs esam sasnieguši, manuprāt, ļoti daudz, un tad vēl īsi divām jomām, kurās vēl ir jādara daudz. Runājot par radiospektru politikas programmu, tad tā 2013. E, gadā tiks atbrīvota visās dalību valstīs. Un 2008. gadā, es atceros, mēs publicējām pirmo ziņojumu, ko bija sagatavojis mobīlais operators, proti mūsu Vadafona pateica, ka dividenšu atbrīvošana būs ekonomiskais ieguvums Eiropai 60-160 miljardu eiro līmenī. Un ja mēs pieturamies pie šā mērķa 13. gads, tātad no 8. līdz 13. gadam, ja mēs būtu runājuši par praktisku rīcību, tad eh, joprojām mēs esam 3-4 gadus atpalikuši no ASV frekvenču brīvībā. Tātad brīdī, kad mēs būsim tikuši galā no sākotnējām bailēm un atteikušies no tradicionālās partiju retorikas, tad patiesībā es uzskatu, ka tas nekad, ne, tas nemaz nebūs sāpīgi izvirzīt ambiciozus mērķus, un tad mēs būsim brīvi. Mums nevajadzētu baidīties no šādām izmaiņām un reformām nākotnē. Pagātnē mēs no tādām esam baidījušies, un tad mums izdosies uh, daudz sasniegt ne tikai frekvenču atbrīvošanā, bet arī citās jomās, un tas Eiropu noteikti nostādīs labākā situācijā konkurētspējas ziņā pasaulē. Es uzskatu, ka digitālā, divi, digitālās dividendes pievienotā vērtība ir skaidra. Pagājušajā gadā digitālā dividenda tika palaista kā frekvence Vācijā, un tas šobrīd darbojās Vācijas lauku periodos, un mēs ar 3G tehnoloģijām līdz marta beigām būsim izveidojuši jau 1500 mastus. Vienlaicīgi šobrīd 4G pakalpojumi ir 120 miljoniem amerikāņu pieejami. Vācija un Somija ir 4G pionieru valstis Eiropā, bet, kā jau Hekmarka kungs teica, uh, Šodien mums ir jārunā par kopīgo labumu, kā mēs kopīgi varam palīdzēt visai Eiropai. Tas nozīmē, ka šis mērķis, kas ir izvirzīts 2013. gadam, ir jāizpilda. Un e, mēs patiesībā nemaz nerunājam par absolūtām vīzijām, ja mēs runājam par citiem, citām frekvencēm nākotnē. Vispirms mums ir jāsaprot tas progress, kas šobrīd ir panākts frekvenču jomā. Otrs, kur mums ir būtiski panākumi, otra joma ir mobilā, mobilās nozares spektru izmantošana. Un pateicoties mobīlo telefonu direktīvai, pateicoties arī parlamentam, Runājot par desmito gadu, tad mēs izmantojām pilnīgi visas mobilo telefonu frekvences un patreizējos, patreizējos tīklus, piedāvājot G3 pakalpojumu 90% Rumānijas iedzīvotāju. Tā ir valsts, kurā bija zemākais pie, pieejamais spektru daudzums Eiropas Savienībā. Tātad, pateicoties tam, ka mēs viņiem piedāvājam šīs frekvences par 5 eiro mēnesī, tas pats notiek eh, Itālijā, Francijā un apvienotajā karalistē. Itālijā mēs runāsim par jaunu frekvenču izmantošanu kas pakalpos tūkstots Itālijas provincēm, kurām agrāk nav bijis pieejams platjoslas internets. internets. Apvienotajā karalistē mēs 3G paplašināsim līdz 90% no visas teritorijas 2013. gadā. Un atkal mēs izmantosim, izmantosim mobīlos sakars, lai nodrošinātu 3G pieeju. Tātad Eiropas iedzīvotājiem jau šobrīd Vodafone piedāvā ārkārtīgi labas pakalpojumus, un tagad pieskaršos divām jomām, kurās mēs nesam sasnieguši tik daudz. Pirmais. Mums tiešām ir jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas labāk izmantotu spektrus, īpaši tos spektrus, kurus, kur ir paredzēti publiskajai zonai. Finanšu krīzes laikā mēs varbūt varētu saprast, ka ja publiskā apraida, valsts apraida labi neizmanto konkrētu frekvenci, tad viņi to varētu atbrīvot privātai izmantošanai. Un otrais, otrais, kurā mēs neesam sasnieguši pietiekami daudz, mums ir jābūt uzmanīgiem. Mums ir jābūt uzmanīgiem, piemēram, izvērtējot konkurētspēju radiofrekvenču politikas programmā. Mēs nedrīkstam pārāk kavēties ar frekvenču atbrīvošanu, kas jau šobrīd ir nepieciešams privātiem apraidītājiem, un pēdējā laikā, pēdējos piecos gados, mēs to esam novērojuši apvienotajā karalistē. Tātad visiem ir jābūt vienādiem noteikumiem. Frekvences nevar izmantot kā iemeslu, lai radītu papildus noteikumus un nosacījumus. Un visbeidzot, pārmērīgas cenas frekvencēm, vai frekvence tiek radīta no jauna, vai tā tiek palaista privātai izmantošanai, arī ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Mēs, protams, saprotam, kāda šobrīd publiskajam sektoram ir finanšu spriedze, un tomēr izmantot frekvenču cenas finanšu caurumu aizlāpīšanai ir perversi. Runājot par publiskajām finansēm un to finansēšanu, tad gala beigās mēs runājam par to, ka mēs nākotni ieķīlājam, lai šodien, lai kaut ko samaksātu. Paldies, un uzreiz došu vārdu tālāk uh, Katrīnai Smaķiskundzei. Es ceru, jūs izrunāju pareizi jūsu vārdu. Viņa pastāstīs par īpašo programmu, stratēģiju, ko izno BBC. Lūdzu, jūs vārds, jums vārds. Paldies. Nu tā. Tikai, nu, pateikšu vispirms. Pirmkārt, ļoti piekrīt daudz, kam jau kas izskanēja. Nu, tas jau, protams, jūs nepārsteigs. BBC galu galā ir arī uh, Eh, sabiedriskais mēdījis, sanāk arī eh, sinhētisks, un līdz ar to mēs esam arī atvērti dažādiem piedāvājumiem. Tātad mums ir ļoti svarīgi, tie cilvēki maksā par mūsu pakalpojumiem, viņi vēl saņemt visu, pilnīgi visu, un viņiem ir viss tiesības arī to pieprasīt, un mums arī ir jāsadarbojas ar viņiem, lai viņi varētu to pied, eh, sasn, saņemt. mēs skatāmies arī tālāk, protams, kad mēs varam jau šobrīd jau piedāvātiem daudziem um, pakalpojumiem arī internetu vidē un jaunie televīzijas pakalpojumi, bet lūk, šobrīd mēs uzņemamies ar jaunu lomu, jāpiedāvā DDT, un tas ir digitālās televīzijas ieviešana. Ārkārtīgi svarīgi līdz ar to ir šobrīd skatīties, ja jau cilvēki tiešām grib saņemt papildus pakalpojumus, plaķoslas ietvaros, tad vienalga viņi tomēr izvēlas uh, vecos lineārās televīzijas, jeb analogās televīzijas pakalpojums. Tas, ka viņi sēž televīzija priekšā un skatās televīziju. Mēs esam uzsākuši arī šo jau jauno digitālās televīzijas projektu ieviešanu, un mēs, protams, saskaramies ar diezgan nozīmīgiem arī sarežģījumiem. Šodien mēs varam jūs iepazīstināt ar mūsu BBC pieredzi, lai mēs skatītos, kā mēs tālāk varam piedāvāt efektīvāku šo sistēmu. Tātad. Tātad tas, ko teica par BBC, mēs uzskatām, ka mūsu klienti izmanto televīzijas pakomas dažādākos veidos. tad galvenokārt viņi izmanto gan galvenos frekvenču tīklus, gan arī platjoslas savienojums, gan arī uh, mobilo televīziju, izmantot mobilos sakars un tā tālāk. Nu vienalga, piemēram, ja viņi vēlas dzirdēt ziņas vai ziņas kādas. Ja viņi tiešām vēlas skatīties kāzas, kādas kā kāzas, tad viņi, protams, izvēlēsies klasisko televīziju, lai vērotu mm, šādu ceremoniju. Bet, nu, tikpat labi viņi varētu izmantot arī piedāvātos uh, viedos telefons un tā tālāk. Visdažādākās tehnoloģijas tāda. Bet tomēr lielākā daļa, protams, izskatījies, sekos līdz tam televīzijas pārādē. Bet vienlaikus viņi varbūt arī sekos ziņām internetā. Ja tā, protams, ir kāda dokumentālā filma, tad viņi varbūt skatīsies, un šādu programmu viņi ir gatavi skatīties jebkurā laika brīdī, kad viņi neguļ. Uh, un ir gatavi arī to varbūt noskatīties citā laikā, arī izmantojot plaķoslas savienojumu. Bet vienlaikus, ja viņi, protams, atrodas kādā kustībā, kaut kur pārvietojas, viņi iespējams e, paši esot acu liecinieki kādam notikumam, uzreiz viņi ir gatavi varbūt nosūtīt mums kādus materiālus par aktuālo norisi, un to tad, tad nā, jau notiek otrā virzienā, viņi sūta mums šos datus. Mēs saprotam, ka lietas ar vienu kustībā, un mēs vēlamies strauji virzīties tālāk, un tomēr vienlaiks arī sakot patērētāju tempam. Līdz ar to mēs negribam vienkārši ap apsteigt um, patērētājus, bet piedāvāt viņiem pieņemams pakalpojums. Tātad digitālā televīzija šobrīd ir kā galvenā platforma, kas kalpo 45% maisemniecību, ka galvenais televīzijas saņemšanas veids. Uh, tā vienlaiks arī kā platforma, kuru cilvēki izmanto, lai arī ja, mm, seko televīzijai jau kā otrreizējam produktam. Nu, mēs redzam, ka īstenībā, ja šī digitālā televīzija vēl nav īstenota vienā ceturdaļā, mājasemniecību mēs plānojam to pabeigt līdz 2012. un 2013. gadam, tātad viens ceturdaļā šobrīd vēl nav piesniegts. Digitālā televīzija līdšanējais temps ir bijis ļoti raids, tieši tāpēc, ka mēs esam ļoti daudz laika veltījuši pirms tām sagatavošanas posmām. Digitālā televīzija apvienotajā karalistē un arī visā pasaulē. Mēs esam ieviesuši arī otrās pakāpes DTT tīklus, un mēs arī līdz ar to nodrošinām šo 67% papildus kapacitāti, ja jūs izmantojat DTT otro paudzi, un jūs izmantojat pirmo pauzi, tad tas ir 50% kāpinājums kapacitātes pieejamībā. Tas nozīmē, ka mēs vienmēr, protams, arī varam uzlabot uh, frekvenču efektivitāti. Tas vienlaiks nozīmē to, ka visam drīz mēs atbrīvosim visu šo uh, radiofrekvenču spektru, kurus mēs līdz šim izmantojam radio un televīzijas pārādē. Jo iespējams, ka DTT tomēr ar vienu būs vēl tikai vienīgais risinājums, kas būs pieņemams atsevišķiem patērētājiem. Jo mums ir jāņem vērā sabiedriskā medija arī status. Mēs skatāmies, kāds sasaucas kopā, piemēram, reģionālajiem pakalpojumiem. Tas ir daudz vieglāk to īstenot. Tagad izmanto DTT nekā satelītu uh, tehnoloģijas. Tas nozīmē arī to, ka mēs nodrošinām uztvērs iespējas visiem cilvēkiem, kuriem varbūt nemaz nebija antenas uz viņu jumtiem vai šķīvīši. Uh, Nu, un tas nozīmē visplašākās pieejas. Un katrā ziņā tās ir jauns konkurētspējas iespējas. Tā kā mēs labi zinām, digitālā terestriālā televīzija ir pilnībā pieejama un tā piedāvā divas lietas. Um, pirmkārt, mm, bezmaksas pakalpojums, un ir bieži tas tā nemaz nenotiek. Nu, šobrīd līdz ar to mēs nevaram atteikties vispār no universālās DTT sniegšanas. Tātad mums ir uzstādīti mērķi, un šobrīd esam procesā. Un, uh, šobrīd mēs koordinējam šos procesus ar starptautisko regulātoru un vietējiem lēmumu pieņemējiem. Apvienotās karalistes raidītāji un raidītāju organizācija ir pieņemuši savu izmaiņas plānos. Tātad mēs bijām gatavi atteikties no 73 līdz 78 kanāliem uh, spektrā, um, bet uh, mēs vēlāk dzirdējām papildus instrukcijas, ka jāatbrīvo arī 71. un 72. spektrs. Uh, mēs to varam izdarīt. Mēs zinām, kā mēs to varam panākt. Mēs varam arī piedāvāt papildus šīs frekvences, bet mēs vienlaikus arī zinām, ka tas maksā papildus. Un es liešu par papildus izmaksām jums arī tādu pastāstīšu. Tas nozīmē, ka apvienotā karalistē mums bija jāatbrīvo divi kanāli, jāatbrīvo to no šī DTT, lai gan vienlaikus mēs jau bijām izveidojuši jaunos tīklus, un vienlaikus ir, bija arī jāpār veidot tie kanāli, kurus izmanto reģionālajiem medijiem. Tas nozīmē, ka vienā vai otrā veidā visā valstī uz šiem reģionālajiem frekvenču piedāvājumam, tad bija atkal mums, zinām, ierobežojumi. Un tas varētu nozīmēt papildus 100 miljonu izmaksas. Un ja mēs runājam par papildus radio mikrofonu ieviešanu tas varētu vēl papildus nozīmēt. Tas nozīmē, ka šo pakalpojumu sniegšanu būtu ārkārtīgi sarežģīts liels uzdevums. Mēs to vēl neesam pabeiguši līdz 2013. gadam, droši vien mēs nepabeigsim, un tas ir pilnīgi neiespējami apvienotā karalistē. Un Eiropā, protams, atzīt to, ka līdz 2015. gada vidum mēs uzskatām, ka līdz tam brīdim gan visu izdarīsim, tas būs ļoti pareizi ja mēs runājam par 800 um, MHz frekvenci, tas bija, protams, ļoti um, sarežģīti to atbrīvot. Um, un ko tad mēs darām ar 700 uh, MHz joslu spektru? Nu, mēs skatāmies arī, kā tas skat ne tikai finanses gados DTT tīklus, bet arī uh, visas Eiropas DTT tīklus. Uh, Nu, mums jāatzīst, ka aptuveni viena ceturdaļa no visām iedzīvotājiem, diemžēl, varētu zaudēt šos pakalpojumus. Tas nozīmē, ka viņiem vairs nebūtu pieejami šī terestriālie pakalpojumi. un aptuveni 30% vajadzētu kaut ko veikt pielāgums attiecībā uz viņu antenām, kas ir uzstādīts uz jumtiem. Līdz ar to tas nozīmētu būtiskas izmaiņas un papildus izmaksas lietotājiem, un, kā es teicu, vienai ceturtdaļai vispār varētu zust pieeja televīzijai, ja mēs tik radikāli soļus spērtu. Bet to mēs nedrīkstam atļauties. Mēs nevaram tā pateikt, tāpēc mums ir papildus jāatvēl tam laiks, Mums ir jāparēc arī ļoti nopietni inženierijas pasākumi, tas prasa lielu plānošanu un lielu atbalstu patērētājiem, mūsu klientiem. Tāpēc mēs organizējam šo savu darbu, lai izskatītu iespējamos negatīvās sekas, kāds varētu tālāk ietekmēt nākotnē mūsu darbu. Ja mēs pilnībā saprotam, ko tas nozīmē, kāda ir šī problēma, nu jāatzīst, ka nav problēma tikai par to, ka mēs varam izmantot mazāk frekvenču joslu, raidīšanai, bet problēma cita, vai mēs varam pateikt šobrīd, kurš būs tas laika brīdis, kad mēs varētu piedāvāt kaut kāds jauns apraides mehānismus un nodrošināt raid uh, pakalpojumus visiem. Tātad mēs labi apzināmies šos riskus un arī papildus izmaksas. Bet kāda tad ir ieguvuma? Mums ir tiešām jāizprot, ko tas nozīmēs jaunajiem pakalpojumiem šobrīd, kāds būs tālākās prasības jaunajās desmitgadēs, cik lielā mērā būs vajadzīgs jauns frekvenču spektrs, vai mums to vajadzēs citiem pakalpojumiem vai citiem, vai būs kaut kāda veida ierobežojumi, aizliegumi Eiropas Savienībā, kurus mēs varam izmantot labākā veidā. Es nezinu, vai 700 um, eh, megahercu josla būtu tas labākais piedāvājums. Tāpēc mums jāskatās visi pakalpojumi, kurus mūsu klienti izmantos pēc 10, 20 gadiem, un līdz ar to jāskatās ilgtermiņa perspektīvā, kā mēs vislabāk varam izmantot šos uh, spektru piedāvājumus, lai piedāvātu arī jaunos pakalpojumus, kas vēl radīsies. Ja citiem vārdiem, Ja jūs gribat piedāvāt tiešām empirisku, uz pierādījumu balstītu politiku, tad jums ir kā jāsavērt šādi pierādījumi un jāanalizē. Jūs skatāties papildus izmaksas mēs runājam piemēram ar 800 MHz, mums ir bijusi ļoti nopietns pētījums, mēs norādām, kas varētu aptuveni izmaksāt 2 līdz 3, 2,5 um, miljārdus um, mm, britu mārciņu ja mums vajadzētu šīs frekvenču oslu 700 MHz tagad atbrīvot jau. Afkom ir arī aprēķinājuši, ka, ja lai atbrīvotu 800 MHz joslu, tas uzreiz maksās 2 līdz 3 miljārdus uh, britu mārciņu. Līdz ar to tas ir nopietns izmaksas. Un tas nepārliecina. Vienlaikus mēs skatāmies, kāda būtu papildus ieguvumi, ja mēs strauji rīkojamies. Bet, ja mēs novilcinām, uh, un mēs skatāmies tomēr, ko mēs varam vislabākā veidā, varam piedāvāt visus pakalpojumus, ko vajag mūsu klientiem. Iespējams, ka mēs tomēr arī piedāvāsim daudz labāku pakalpojumu par konkrēto vērtību. Un es uzreiz šo vērtību domāju ne tikai kā ekonomisko vērtību, bet arī sociālos ekonomiskos ieguvumus un kultūrālos ieguvumus, kas ir vienmēr jāņem vērā. Ir arī kultūras ieguvumi, arī raidītājiem un ļoti lieli sociāli ieguvumi arī mobilējiem un telekomunikāciju Eh, nodrošinātājiem, operatoriem. Un mums ir pirmkārt jāsaprot, starptautiskai konferencei ir jāsaprot, ka mēs, kā sabiedriskais mēdījis, nodrošinām būtiskus pakalpojumus, un tas, ko mēs piedāsim, būs ārkārtīgi svarīgs, un šie lēmumi, uz ko, kas ietekmēs mūsu dzīvi, būs spēkā 10-15 gadus tiešākā veidā. Un šis spektrs, ko mēs atbrīvojam, tam ir jābūt saskaņotiem ar sabiedrības mēķiem. 800 MHz josla tiks atbrīvot, un tas maksās milzīgu naudu, un es nezinu, vai mēs tiešām tos varam nodrošināt 2012. gadam, kādā ziņā pat ne 13. nu vismaz ne pienotajā karalistenē. Un šobrīd nav absolūti nekādas vajadzības, pat nav vajadzīgs domāt, vai vajadzētu vēl kādus tālākus soļus spēt. Lūk, par to mēs esam viensprāts. Tālāk par 700 uh, MHz soli. Tas varbūt būs šis uh, jaunais solis, bet pat tas ir kaut kur ļoti tālāk nākotnē. Tāpēc tagad mums ir jāskatās, ko mēs varam piedāvāt arī jālauž tālākos soļus attiecības Ivan. Un viss šīs josla, uh, spektrs joslas, ko mēs varam vēl skatīties, nu mums ir jāskatās, ko tam mēs gribam piedāvāt un kā varētu būt šī lielākā kapacitāte. Tāpēc ļoti reāli pirmkārt jāskatās, kas ir vajadzīgs mūsu klientiem, iedzīvotājiem. Un mēs redzam, ka nekas nav neiespējami, bet tas viss maksā. Un tieši tāpēc es par to gribu runāt. Izmaksas. Tad izmaksas tas būs jāsac tiem, kas būs reālie labumi guvēji. Tas nozīmē, ka tāpat kā apvienotajā karalistē, lai atbrīvot 800 MHz joslu, tātad par to maksā valdība par šīm papildus joslām uh, atbrīvošanu. Tātad, ja mēs redzam, ka tam būtu kāda papildus vērtība, lai nodrošinātu papildus jaunas pakalpojumus, tas uzreiz nenozīmē, ka tie visi pakalpojumi jau tagad izmanto šo joslu, ka viņiem spektru joslu, ka viņiem nebūtu savas vērtības. Nu tā nav, nevar pateikt. Viņi arī kaut piedāvā kaut ko vērtīgu, un tā ir diezgan nozīmīga vērtība, kas ļauj līdz ar to arī attaisnot konkrētā joslas uh, izmaiņas. Un ja mēs gribam atbrīvot konkrētās joslas spektru, tad mums ir jādomā tomēr ilgtermiņā. Paldies! Herzlichen Dank. Nächster Vortrag von Mr. Simon Forge. Paldies. Tālāk Simons Forge kungs. Lūdzu jums vārds. Thank you very much. Lielas paldies un es vēlētos pateikties visiem par šo uzaicinājumu. Tas ir liels prieks un gods man būt šeit jūsu komitejā. Liels paldies par to! Man ir ļoti interesants uzdevums, jo desmit minūšu laikā man ir jāpārliecina jūs tā, par to, ka tas, kā mēs esam pēdējo gadu laikā izmantojuši radio uh, frekvences uh, pēdējo 150 gadu laikā, ka uh, šī šis veids ir nedaudz mainījies un mēs varbūt nevaram apstrīdēt pamat nostādnes, bet mēs varam diezgan ievērojami kaut ko mainīt. Mēs varam izmantot uh, frekvenču spektru citādi, un tas galvenokārt tāpēc, ka mūsu rokās ir citi instrumenti, galvenokārt datori, kas ir ievērojami attīstījušies. Un tātad, tātad vispirms es vēlētos um, paraudzieties uz to, kā mēs varētu nākotnē izmantot eh, radiofrekvenču spektrus un vēlētos eh, runāt par to, kā šobrīd frekvences tiek eh, izdalīts un runāt par to, vai tas ir pareizais veids, un tālāk pavisam īsi vēlētos runāt par to, kā varētu koplietot frekvences un ko tīri no ekonomiskā viedokļa nozīmē koplietošana. Un tāpat arī padomāt par to, kāds, kāds varētu būt priekšrocības ne tikai nozarei, bet arī sabiedrībai, gan mazajiem uzņēmumiem, gan lielajiem uzņēmumiem. Šis ir grafiks, kuru esmu sagatavojis pēdējo gadu laikā, bet jāsaka, ka es esmu nepietiekam novērtējis to, cik lielā mērā uh, Eh, tiek izmantoti mobilie sakarti, ir arvien lielāks pieprasījums pēc frekvencēm. Mēs redzam, ka um, mobilai nozara ir ievērojami attīstījusies, tāpēc ir pieaudzis pieprasījums pēc eh, frekvencēm. Un te nu, ir visaptvarošs pārskats eh, par to, kas notiek Eiropas Savienībā, bet mums ir jādomā arī par to, kas notiek citos reģionos. Uh, kāda pakalpojuma tiek sniegt un kādā veidā frekvences tiek izmantotas. Ja mēs padomājam par pieprasījumu detalizētāk, tad jāsaka, ka um, pēdējā laikā ievaram pieaudzis pieprasījums, tāpēc, ka ir pieaudzis, pieauguši ienākumi, un līdz ar to uh, Mm, šīs, šīs joslas tiek izmantotas mobiliem uh, pakalpojumiem. Mums ir uh, cita veida pieprasījumi, kā var citādi izmantot internetam, audiovizuāliem medijiem. Mums ir nepieciešams vairāk spektra, lai piedāvātu internetu pakalpojumus. Un no otras puses ir piedāvājuma mm, modelis. Un Jāsaka, ka šobrīd mēs izjūtām spiedienu no interneta nozars, tāpat arī no elektronikas nozars eh, puses un tāpat arī datornozara puses par to, ka ir nepieciešams, eh, nepieciešama jauna veida, kā izmantot eh, frekvences, tāpēc ir nepieciešams, piemēram, nodrošināt to, lai būtu eh, ne tikai iespēja izstrādāt jaunu eh, radio ierīci, bet eh, iespēja arī piedāvāt to klientam, lai viņš varētu attiecīgi izmantot to noteiktās frekvencēs. Un nākamajā grafikā mēs redzam, ka pieprasījums pēc mobiliem datiem ir pieaudzis, ievērojami tas pieaugs arī turpmāko trīju gadu laikā. Šķiet, ka līdz ar to ir eh, milzīgs spiediens un milzīgs pieprasījums pēc frekvencēm, bet ja mēs paraugamies, kāda ir situācija lauku rajonos, eh, pilsētās, ja mēs paraugamies, kāda ir situācija ASV, arī tātad ir redzams uh, ka diezgan lielā mērā uh, šis uh, spektrs ir frekvences tiek izmantots. Tātad pat, ja ir pārdota licence, attiecīgajā vietā šī, uh, šī frekvence netiek izmantota. Un līdz ar to rodas jautājums, vai mēs nevarētu izmantot frekvences citādi. Tātad Kopš mēs esam sākuši pārvaldīt uh, frekvences, ir bijuši trīs spektra pārvaldīšanas modeļi. Mums ir bijusi, uh, bijis gosplan, mums ir eh, bijis plāns, saskaņā ar kuru valdība zina vislabāk, tālāk mums ir bijuši tādi kā skaistuma konkursi. Un galvenais mērķis bija valdībai izdalīt uh, to draugiem tātad šīs frekvences. Tālāk mums ir, ir ideja par to, kā mēs varētu maksimāli palielināt vērtību, līdz ar to tiek organizētas uh, frekvenču izsoles, uh, tiek uzskatīts, ka tirgus zina vislabāk, mums ir vairāk elastīguma, vairāk rīcības brīvības. Bet, ja jums ir nācies darboties eh, telekomunikāciju operātoru pārvaldē, tad eh, jūs uzzināsiet, ka cilvēki iegādājas frekvences ehm, nevis tādēļ, lai piedāvātu pakalpojumus klientiem, bet drīzāk, lai ehm, it kā ierobežotu konkurentu darbību. Tālāk, ja mēs domājam par jaunu pieeju, trešo pārvaldes, pārvaldības modeli, tad jāsaka, ka te parādās ideja par fleksiblu koplietošanu. Mēs jau esam sākuši par to domāt, un mēs diezgan bieži to izmantojam uh, uh, bezvadu interneta uh, pakāpojumu sniegšanā, tāpat arī Bluetooth un citu mm, produktu gadījumā. Tāpat ir tie, frekvences tiek izmantots ļoti atvērtā un elastīgā veidā gan medicīnā, gan citviet. Tad te mēs redzam jau lielāku atvērtību, labāku izmantošanu nelielam skaitam frekvenču. Un šobrīd ir doma apvienotajā karalistē atbrīvot trešās paudzes uh, tīklu, uh, pār, pārraidot visus platjoslas datus ar uh, bezvadu komunikācijas starpniecību. Tātad ir vairāk veidu, kā mēs varētu koplietot eh, spektrumu, piemēram, slēpt signālu, vai nu signāls varētu būt eh, ļoti vājš. Mēs gluži vienkārši piemēram, netraucēt eh, televīzijas apraidi, slēpjot citus signālu pārraidi un tā tālāk un tā joprojām, mēs varētu domāt par to, mm, ka notiek arī zinām interferenci, bet tas varētu eh, tikt kompensēts citādā veidā. Tātad mums ir dažādi veidi, kā to darīt, un ja mēs paraugamies uz publikācijām, kas šobrīd parādās, ir ļoti daudz eh, zinātnisku pētījumu, kuros tiek apsvērts šīs iespējas, šīs alternatīvas. Un visos gadījumos eh, joslu platums tiek aizstāts ar datoru spēku, tātad, piemēram, tas var būt software-defined radio, un citas, cita veida risinājumi. Es īpaši detalizētos neizskatīšu, bet jebkurā gadījumā šobrīd eh, tiek pētīta radioapraide kā viena no iespējām, un tas varētu pavērt milzīgas iespējas gan maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan arī lieliem uzņēmumiem rast eh, radošus risinājumus un būt pirmajiem, kas izmanto šādu veidu tehnoloģijas. Vienlaikus ir arī ideja par to, kā mēs varētu uh, pārādīt uh, televīzijas datus un pāriet no parastajām televīzijas lietošanas metodēm uz uh, jaunām metodēm. Katrīns teikt, Nu, bet, nu, pat teiktais bija ļoti interesanti par to, kā varētu padarīt eh, televīzijas aprādi daudz um, efektīvāku. Mēs varētu izmantot platjoslas eh, datu pārraidi. Man bērni, piemēram, neskatās uh, televīzijas raidījums uh, ar televizoru starpniecību, bet viņi uh, skatās televizoru datorā un viņi var skatīties to, ko viņi vēlas un kad viņi vēlas. Tātad tas ir uh, video pēc pieprasījuma. Kāda būtu nākotnes attīstības uh, uh, ceļi? Mēs varētu izmantot dažādas uzlabotas frekvenču lietošanas metodas. Ja mēs paraugamies uz šo tabulu, šo schēmu, ja, piemēram, mēs piešķirt diezgan daudz telpas um, bezvadu internetu datu um, pārraidīšanai. Tātad tas dotu zināmas priekšrocības. Bet, ja, piemēram, Eiropā mums būtu skaidrs, ka mēs vēlamies eh, daudz lielākā mērā um, koplietot uh, frekvences un uh, atbrīvot, piemēram, 600 MHz frekvences, tas būtu diezgan interesants uh, risinājums. Ja, es saku interesanti, bet varbūt tas ir nedaudz, uh, es nedaudz uzdrošinos sakot to. Te mēs redzam uh, schēmu tam, kā mēs savlaik aplēsām, kā varētu turpmāk nākotnē tikt izmantotas frekvences. Uh, šķiet, ka mēs neejam savos risinājumos pārāk tālu, pietiekam tālu, un tās e, frekvences, kurām nav nepieciešams licences, kas ir koplietošanā, kas e, netiek izmantots, e, to skaits varētu pieaugt. Jūs iespējams teiksiet, ka diezgan ievērojami samazinās šī te pārvaldītā daļa, un tāpat arī daļa, kas ir paredzēta uh, izsolēm Bet, ja mēs paraugamies uz datiem 2000. gadā, tad 95,7% galvenokārt bija pārvaldītā daļa un kontrolētā daļa. Ja mēs paraugamies uz 200, 2010. gada datiem, tad šī daļa ir samazinājusies līdz 21% un ar tirgus mehānismiem pārvaldītā daļa līdz 71,5%, tur, bet tā daļa, kurai nav nepieciešams licences, ir 6,9%. Līdz ar to ir diezgan interesants jautājums par to, vai šai daļai būtu jāpalielinās. Un tie dati, kurus mēs redzējām iepriekšējā uh, grafikā, vai tiešām tas ir nepieciešams? Varbūt mēs varētu gluži vienkārši īrēt šīs frekvences, vai arī tās varētu tikt izmantotas uh, koplietošanā. Tālāk, ko tas nozīmē Eiropai? Tas nozīmē milzīgas iespējas inovācijām, jaun, jaunas darba vietas. Mēs varam uzlabot arī savu intelektuālo kapitālu. Ja mēs domājam, piemēram, arī par uh, mobilējām datorkomunikācijām, mēs varam sagaidīt jaunas tehnoloģijas, un tāpēc ir nepieciešams eh, pietiekami spēcīgs intelektuālais kapitāls, kas varētu ar to tikt galā. Mēs varam cerēt uz eh, platjoslas infrastruktūrām par zemākām cenām un varam samazināt arī digitālo plaisu. Tāpat arī mēs varam cerēt uz līdzvarautāku eh, ekonomisko situāciju arī šajā jomā. Paldies par uzmanību. Darf mich herzlich bedanken. Das waren jetzt sehr unterschiedliche. Paldies. Nu, lūk, mēs dzirdējām ļoti atšķirīgas prezentācijas. Kolēģi, tagad ir laiks jums uzdot dažus jautājumus, precizējušus jautājumus, un tad mēs uzklausīsim nākamo paneli. Varbūt jūs sāktu? Uh, like, yeah. Jā, es uh, varbūt vēlētos uzdot jautājumu visiem trim paneļa ekspertiem. Ja mēs iedomājamies situāciju, ka mums nevajadzētu darīt tā, kā daži no jums teica, mums nevajadzētu, ko mums vajadzētu darīt? Tātad, ja mēs atbrīvojam frekvences un ja mēs palielinām mobīlās satiksmes, mobīlo, mobīlās lejupielādes un augšupielādes daudzumu, tātad Varbūt jūs varētu minēt piemēru tam, kā to izdarīt. Protams, kā jau pēdējais runātājs Forģa kungs teica, viens no risinājumiem ir palielināt mobilo aparātu skaitu, bet es nedomāju, ka tas būs pietiekami, pie tam mēs runājam par vidējām frekvencēm, bet ja mēs nepalielināsim īso frekvenču un arī garo frekvenču daudzumu, tad mēs redzam, ka satiksme pieaug pilnīgi visās frekvencēs, un e, tas attiecās arī uz pat uz fiksētajām līnijām. Piemēram, šajā telpā esošais e, bezvada internets, e, jo vairāk pieaugs pārvada šajā jomā, jo vairāk tā pieaugs arī fiksēto telefonu domā, jomā. Tātad mēs nevaram apgalvot, ka Ja satiksme mobīlajā sfērā palielinās, tad fiksētajā samazinās. Kā jūs šīs problēmas risināt? Kolēģi Trautmann. Trautmanns kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos uzdot jautājumu trešajam runātājam, tātad Forģa kungam. Un jautājums būs par sadalījumu, par frekvenču piešķīrumu un par licen, licenšu izņēmumiem. Es vēlētos varbūt parunāt par vēl vienu jomu. Ja mēs atbalstam inovācijas un jaunradu un runājam par konkurētspējīgām tehnoloģijām, tad eh, mums noteikti dažas digitālās dividendes vajadzētu novirzīt zinātnē un pētniecībai, un tas attiecās pilnīgi visiem tirgus dalībniekiem. Uh, Līdz ar to mums pilnīgi visiem ir atbildība, gan apraidītājiem, gan mobilajiem operatoriem. Tātad kāda ir jūsu nostāja? Kā šie abi operatori vai visi spēlētāji arī nākotnē parādījušamies varētu aktīvāk piedalīties šajā apraidē un um, kā jūs eh, varētu mazliet pabīdīt uz uh, dažādiem segmentiem, lai mēs varētu redzēt eh, šo segmentu sadalījumu. Eh, gracias, prezidente. La verdad es que para un... Prieksēdētāja kungs, eh, paldies, saka Kastiljo Veras kundze. Runājot par parlamentu, tad šie jautājumi ilgākā laikā būtu jārisina, un, protams, kā frekvenču debatēji Debatēm par frekvencēm ir ārkārtīgi svarīgs arī tehniskais jautājums, tehniskais nodori, nodrošinājums. Un dažkārt ir zināmas grūtības eh, saprast, kāds ir tehniskais nodrošinājums un kā tas rodās. Pie tam mēs nedrīkstam runāt tikai un vienīgi par tehniskajiem principiem, jo tehniskie principi ir ārkārtīgi strikti. Principi ierobežojums ir strikts mēs eh, varbūt varētu paraudzīties uz dalību valstīs apkopoto pieredzi un eh, kā tā sasaucās ar mūsdienu realitāti. Tieši kā jau Forģkungs teica, mēs jau nevaram tikai un vienīgi raudzīties uz, mūsu, uz to, kā mūsu bērni izmanto internetu. Šeit jau izskanēja, ka bērni vairs eh, televizoru neskatās, un par viedu telefonu izmantošanu laika periodā līdz 14. gadam. Šobrīd vairs neviens nes, nešaubās, ka to izmantošana tikai pieaug. Mums ir nepieciešams ilgstošs tehniskais risinājums, jo patērētāji vēlas jaunas risinājumus, bet vai mēs esam gatavi tos viņiem piedāvāt? Es nedaudz nesapratu, klausoties paneļrunātāju teikto, ka mēs varētu izmantot dažādus tehnoloģiskos resursus, resursus. Digitālā televīzija, mobilais internets ir eh, liela neizpratne gan no lēmumu pieņēmēja puses, gan arī no tehnisko attīstītāju puses, bet atcerēsimies, ka tehnoloģijas attīstās un pieprasījums iet tam līdzi. Es nesaprotu, uz kuru pusi mums doties. Vislabākais būtu integrēt eh, visu ideju šajā kanālā. Es nesaprotu, eh, kādā ziņā jūs domājat sadalīt šos kanālus, un varbūt jautājums Forģa kungam. Varbūt, ka vajadzētu izskatīt arī komisijas priekšlikumu Šeit jau izskanēja, ka komisijas priekšlikums, ja mēs vēlamies spektrus izmantot elastīgāk, tad tas būtu jādara šodien. Kāds būtu vislabākais risinājums, lai noteikti nodrošinātu tās prasības un vajadzības, kuras ir jau šobrīd un attīstīsies arī nākotnē? Mums ir nepieciešams izstrādāt frekvenču politiku, un tas ļaus attīstīties gan tehnoloģijām, un arī atbildēt uz klientu prasībām. Eh, jā, un tā būs lielākā daļa patērētāji, kuri pieprasīs šādu risinājumu. Madarels kundze. Jā, liels paldies priekšsēdētājiem. Es piekrītu kolēģiem. Daudz teicis runāts par to, kā mēs varētu efektīvi izmantot frekvences, par to, kā mēs varētu tās dalīt arī tīri no ekonomiskā viedokļa. Uh, un mēs ļoti labi redzam, ko dara mūsu bērni, kā viņi izmanto jaunās komunikācijas. Bet neviens nerunā par koordināciju. Šobrīd ir nepieciešama labāka koordinācija. Mums ir jākoordinē politika, kas attiecas uz platjoslas izmantošanu Eiropas Savienībā, un tā ir galvenā problēma, ar kur mēs šobrīd saskaramies. Paldies, un tādā gadījumā es došu vārdu vēl. Šie, šie bija praktisks dabas jautājumi, arī es vēlētos uzdot uh, praktisku jautājumu, proti. Mēs zinām, ka ir milzīgs pieprasījums Bet kas notiek ar tām frekvencēm, kuras ir izdevies atbrīvot līdz šim? Vai kāds mums varētu sniegt informāciju par to, kā atbrīvotās frekvences tiek izmantotas dalībvalstīs un vai mums ir jebkādas manevrēšanas iespējas? Otrs jautājums. BBC pārstāve runāja par izmaksām. Ja mums izdotos atrisināt ar izmaksām saistītās problēmas vai tādā gadījumā mums izdotos atrisināt visas problēmas. Bet jautājums drīzāk ir, kurš varētu uzņemties šīs izmaksas, kāds ir iespējamie risinājumi. Tātad vispirms es došu vārdu Fodžkungam, jo tik uzdos diezgan daudz tehnisku jautājumu. Nu, Tātad jautājums ir par to, kā mums būtu jārīkojas attiecībā uz frekvencēm nākotnē. Un no tā, ko es esmu piedzīvojis, un es esmu pārsteigts par to, ka tas jau šobrīd uh, notiek, ka daudzas uh, iestādes, EFCC tā skaitā, domā par to, kā būtu jārīkojas nākotnē. Ir darba, uh, ir, ir spēlētāji, kas uzskata, ka ja mēs ilgtermiņā grasamies pārskatīt uh, spektru, ja frekvenču um, piešķiršanu, tad uh, ik viens šeit uh, klātesošais un arī visi pārējie uh, momentā pausta savu neizpratni. Bet īsumā tātad, ko varētu darīt? Mūsu uzņēmums arī domā par to, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Un šādu veidu pētījumus mēs veicām, piemēram, 2007. gadā Deutsche Telekom uh, pasūtījums tas bija. Eh, runa bija par 350 miljārdu eiro uh, ieguvumu, ko mēs varētu panākt. Mēs ierosinām, ka šāda veida attīstībai ir jāpiemēr, jāpievērš nopietnu uzmanību. Mums ir jādomā par to, uh, kā mēs varētu atgūt to tehnoloģisko pozīciju, kāda mums ir bijusi e, savulaik. Un mums pavisam ātri ir jāizvērtē un jāizstrādā ceļu karte tam, kā mēs piešķirsim eh, frekvences, izmantojot jaunās tehnoloģijas. Patiesībā tehnoloģijas, par kurām es runāju, tās nav īpaši eh, jaunas, bet eh, jūs varbūt ar tām nesat vēl iepazinušies, tāpēc, ka tās vispirms tiek izmantotas militārajā jomā. Tā, piemēram, CDMA tehnoloģija, tā ir izstrādāta ASV militārajām vajadzībām, un ir pilnīgi skaidrs, ka arvien vairāk šāda veida tehnoloģija būs pieejamas nākotnē. Un tāpēc es ļoti priecājos par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Ja mēs uh, grasāmies virzīties uz priekšu, šis ir ļoti izšķirīgs brīdis mums visiem, tad mums ir daudz nopietnāk jāpievērš šai te tehnoloģija attīstībai. Mums ir tā pienācīgi jāpārvalda, mums ir jāņem vērā un jāizstrādā attiecīgi izmaksu iegūma analīze, mums ir jādomā par to, kas par to visu maksās. Uh, Tieši tāpēc ir nepieciešama šāda pētījuma, un tas man atgādināja arī par eh, šo te pētījumu, kur mēs veicām pirms eh, eh, četriem gadiem par to, kāds varētu būt iegums Eiropai. Un es domāju, ka mums, balstoties uz ekonomiskajiem, sociālajām un tehniskajām analīzēm, ir jādomā par to, kāda ir iegūma. Tātad no, tīri no tehniskā viedokļa mēs iegūsim jaunas darba vietas un jaunu te eh, tehnoloģisko kapitālu Eiropai. Un eh, tas mums būtu jāņem vērā pārvaldot eh, frekvences nākotnē. Mums nevajadzētu tagad visu sākt no nulles. Ja mēs, piemēram, sakām, x procenti būs zemes apraidu um, Vai arī, teiksim, mēs varētu zināmā mērā koplietot attiecīgās joslas, bet mums ir jādomā arī par visiem slēptiem aspektiem. Tās ir iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Ja mēs paraugamies uz eh, mobiliem telefoniem 95 eh, gadījumos eh, tajos ir Eiropas schēmas, jeb čipi, mēs varam virzīties uz priekšu, bet mums ir jāizmanto mirklis un jāvirzās uz priekšu. Es ceru, ka es atbildēju uz uzdoto jautājumu. Vēl izskanēja ļoti labs jautājums par to, vai mēs izmantojam šo iespēju uh, nodrošināt platjoslu visai Eiropā? Es domāju, ka atbildi ir jā, un tam būtu jābūt īstermeņa mērķim šajā ceļu kartē. Tāpēc es arī ierosināju, ka 600 uh, um, megahercu josla varētu tikt izmantota. Jo šajā jomā tik tiešām kaut ko varētu panākt. Es zinu, ka daudzām eh, dalībvalstīm šķitīs, ka tas būtu pārāk tālu iets, un te nu mēs saskaramies ar to, ka mums nav vienots tirgus. Mums ir 27 vienības, kuras mums ir jāpieno kopā, un tam nu būtu jāiest, jābūt iestrādātam šajā ceļkartē. Smaķis kundze, vēlāk jāpaldies and um, uh, the services consumer wants. They, we skatoties tiešām, ko mēs gribam panākt. Mēs runājam ne tikai par to, ka mēs izmantojam iPlayer ierīci, un cilvēki tad izmantos to, lai skatītos visu, ko viņi atrod internetā, pēc tam savā šajā mazajā ierīcē, vai ir atsevišķi datoros. Kaut ko mums ir runa par kaut citu. Cilvēki, kas tiešām grib kaut ko, kas viņam reāli patīk, tad viņam to tomēr patīk redzēt lielā ekrānā, labā izšķirtspējā. Tas ir svarīgi daudziem, tas vēl ir spēkā. Bet mēs runājam par pakalpojumiem, pakalpojumiem, kurus mēs visiem vēlamies nodrošināt, un par veidiem, kā to vislabāk varam nodrošināt un izmantot un sadalīt spektrumus pieejamos frekvences vislabākā veidā. Un līdz ar to mums ir dažādi veidi, protams, uh, ierīces, kas ļauj sadalīt frekvenču uh, izmantošanu. Un tie ir jābūt gudriem lēmumiem, kas ļauj izmantot arī šīs viedās radio ierīces Un vienalga, piemēram, BBC, viņu, mūsu attīstības nodaļa pie tā jautājuma ļoti daudz strādā. Viņi uzskata, ka šīs jautājumi vēl nav skaidri. Un ja šīs frekvences mēs kaut kādā veidā redzam, varētu arī pārklāties, vienlaikus netraucējot citām lietotājiem. Lūk, tas ir jauns priekšlikums, jauna ideja, bet mums ir ļoti nopietni jāpēta tas, kāds šīs darbosies. Tam visam pamatā vajag labus standārtus. Ja tos mēs neizveidosim, tad būs milzīgs sajaukums un nevienam nebūs labuma no tām. Tieši tāpēc mēs nevaram vienkārši pārlekt no pārvaldītas plānveida frekvenču piešķīrumu uz pilnīgi brīvā tirgus sadalījumu. Tas ir daudz vairāk. To var pateikt arī savādāk. Tad, tad ir viens modelis, kas, manuprāt, nedos to, ko vajagam. Izsols. Izsols nedarbosies. Ja jums ir izsols 27 valstīs, tad izredzes tiešām nodrošināt kādu koordināciju, harmonizāciju un vislabākā veidā piedāvāt e, dažādas frekvences Eiropas joslā, tad tas ir pilnīgi neiespējami, nu gandrīz minimāls prasības. Tāpēc, ja mēs skatāmies uz kopīgo pieju, jā, to var nodrošināt, bet ir daudz, kas jādara, un tas jādara viss, lai mēs tiešām nodrošinātu, ka viss šīs ierīces darbojas labi, mēs pie tā strādājam. Varbūt, ka Eiropas līmenī mums tiešām ir iespēja virzīt straujāk attīstības pētniecību. Bet galvenais šobrīd runāt par konkrētiem standartiem. Standārtu noteikšana ir konkrētais veids. No pārējot no plānots, uh, pārvaldīts, koordinēts arī uz jauna veidu plānoto, bet tomēr paturot zinām veidu plānoto uh, pieeju. Mēs redzam, ka nāk ar vien jauns ierīts, un mēs zinām, ka būs vajadzīgs jauns frekvences. Uh, lai piedāvātu um, tās jaunām tehnoloģijām un lai mēs tiešām varētu nodrošināt. Pirmkārt jau arī augstās uh, izšķirs e, trīs m, mm, DTT televīzijas ietvaros. Um, es uzskatu, ka tas arī neko nepazudīs, jo cilvēkiem ar vienu tomēr klasiskās uztveres veids patiks. Fizikums tālāk. Gribi? Jā, es gribētu runāt par. Uh, to uh, grafiku, ko jūs radījāt, un par to, ka pēkšņi mēs vēlamies nonāk, nonāksim kaut kā krīzī, ka mums vienkārši nebūs pietiekami daudz frekvenču, un, bet daudz lielāks pieprasījums. Un iespējams tiešām, bet nav tā, ka mēs neko nebūtu darījuši redzamo piecu gadu laikā, reģioģējot uz šīm izmaiņām, arī politikas ziņā. Tāpēc mēs uzskatām, ka piecu gadu laikā mēs bijām zināmos bīstamus punktos, bet nav īsti pamat panikai. Ne šobrīd. Nav īsti arī pamat runāt par krīzi. Tāpēc veids, kā mēs īstenojam to un nodrošinām konkrētus soļus, pasākums, mēs esam piedāvājuši jauns arī Eh, frekvences joslas eh, mobilajiem operatoriem. Un līdz ar to tas viss balstās uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem, par kuriem runā arī Katrīna. Šobrīd man darbāš par to, ka no 2013. gada mums varbūt nesanāks, tas īstais ieviešanas posms varētu būt 15. gads. Tas tikai pasaka, ka nākamie trīs gadi būs tiešām kritiskais periods. Bet vienlaikus mēs darām arī cits lietas, kā attiecīgā nozara mēs arī pārbaudām tehnoloģiju efektivitāti, mēs papildus attīstām infrastruktūru, mēs skatāmies, kā izmainās, izmainās arī mūsu pakalpojumu piedāvājums mūsu klientiem, mēs to visu pārvaldām, tas ir nopietnas attīstības tendences, jūs redzat, ko piedāvā Sifsko un arī citi. Un eh, tas nav tāds varbūt pēkšņs pagrieziens, tas nav nekas tik ļoti neparasts, ko mēs šobrīd saskaramies ir jau lietas, kuras mēs esam iesākuši, un tās lietas, kas vēl būs jādara. Un tās īstenojot, vienlaikus, lūk, mēs saskaramies nopietniem pārbaudījumiem. Šobrīd ir skaidrs situācija, godīgi sakot, jāatzīst, ka 27 dalībvalstīs ir ārkārtīgi e, vājš um, rādītājs, kas attiec uz saulaicīgu ieviešanu. Un, lūk, tas ir ļoti svarīgs nozarei. Tas ir tik ļoti nozīmīgs, lai mēs precīzi solītā laikā arī redzam, ka viss lēmumi tiek īstenot un viss tiek ieviests, nevis nokavēts. Tāpēc jūs uzdevāt ļoti labu jautājumu. Mēs taču lē, esam pieņēmuši uh, lēmumu Eiropā. Nerunāsim par 700 MHz. Mēs sen esam pieņēmuši lēmumu un labām, pamatojas uz labām nozīmīgām debatēm, kā Eiropas interesēs ir tieši runāt par 800 MHz frekvenci un piedāvāt tās atbrīvot no radītājiem, no radiotelevīzijas, piedāvājot tās citām pakalpojumiem. Un tikai pavisam nedaudz valstis Eiropā to ir izdarījušas. Lūk, tas tikai pasaka skaidri, ka visās dalībvalstīs, tātad mēs runājam šobrīd Vācija un Somija ir izņēmums un, un paraugs, bet citos tiešām ir iekavēta šī lēmuma īstenošana. Mēs runājam par trim gadiem, un tāpēc bija jāizteno. Pīs gadu pagaida, nekas nenotiek. Uh, Un tieši tāpēc mēs saprotam, ko saka Katrīna, un kāds ir viņu intereses, protams, lai ilgtermiņā būtu skaidrs, kas nāk, kādi būs tālākie soļi, kāds varētu būt nākošais joslas frekvences, kas tiek piedāvātas. Bet tā kā, godīgi sakot, man īstenībā nav tik svarīgi, kas notiek pēc pieciem gadiem, bet gan vairāk, lai tas, par ko mēs jau vienāmies iepriekš un par ko tik daudz esam diskutējuši, lai tas reāli tiktu īstenots. un lai nozarei solītā laikā šīs frekvences būtu pieņemams. Un tas viss vēl balstītos uz normālu, reālu ekonomiku, nevis kaut kādām nenormālām izmaksām. Es atvainojos, bet es domāju, ka šis jautājums par to, cik lielā mērā šie lēmumi par to, kas jau ir izskanējuši pēc debatēm, Lūk, tas ir tas centrāls jautājums, vai līdšanai pieņemta lēmuma ir pilnībā iznot. Tikai tad, kad mēs esam to izdarījuši, tad mēs varam sākt runāt par jauno dažādu veidu frekvenču atbrīvošanu. Paldies! Vēl pavisam īsti tikai atbildēju. Kas tad bija, kas notika apvienotā karalistē? Viss šī pārslēgšanās balsties uz to, ka visiem bija skaidrs, ka mums nebūs atbrīvo 800 MHz uh, joslu. Bet tagad vienotā karalistā mums rodas problēmas, jo uh, vienotās karalistes valdība un arī Ofcom pieņēma lēmumu ir kāpstēdot citas valstis Eiropas Savienībā. Es nesaku, ka varbūt tas īsti notiks, bet mēs katrā ziņā varam skatīties līdzinējs plāns un tas, ko mēs esam piedāvājuši, ka mēs tiešām to īstenojam. Uh, bet mēs tomēr atzīsim, ka nespēsim izdarīt pilnīgi visu, ko mums pieprasīja līdz noteiktam laika brīdim. Un tā ir rafinotās karalistes pieredze, un es pilnīgi piekrītu, ka pirmkārt jāiznāk iepriekš pieņemtie lēmumi. Paldies! Paldies par šiem visiem precizējumiem, paldies par atbildēm un informāciju. Un līdz ar to liekam punktu pirmajam panelim. Paldies visiem ekspertiem, viesiem! un aicināšu tagad vietas ieņemt nākošajiem ekspertiem. Un Gunārs savukārt pārņems eh, arī šī nākamā paneļa vadību. Paldies, mēs jau kū un paldies visiem! Thanks very much, John. So, may I ask you... Um, Labi, godātie kolēģi, tad es tagad lūkšu jaunajā, jaunajiem paneļdiskusijas ekspertiem ieņemt sēdvietas. Yes, we met already. Hello. Yes. I, I really nice to see you again. And uh, Denise Liskop is here. Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. here. He's here. Hello. So, thank you very much, and I think we... Paldies, godātie kolēģi, un uzsāksim tūlīt, drusiņ pirms laika, otro panēļ diskusiju. Tātad mēs jau pirmajā panēļ diskusijā pieskārāmies jautājumiem, kurus sīkāk izrunāsim šobrīd, un ir ārkārtīgi labi, ka varam tos iedziļināties. Uh, Iespējams, ka šobrīd mēs eh, paraudīs, paraudzīsimies uz to, kā tas viss izskatīsies nākotnē. Mēs varam mazliet prognozēt un plānot. Un eh, patreizējā paneļa diskusijā mēs tātad runāsim par nākotnes iespējām. Un došu vārdu uzreiz Kristoferam Govam, kas ir Cisco sistēmas frekvenču politikas nodaļas vadītājs. Ir ārkārtīgi patīkami jūs šeit redzēt, tātad vārds jums, lūdzu. Paldies! Tātad šajā paneļa diskusijā mums būtu jārunā par nākotnes spektru kapacitāti un par to, kā tas ir saistīts ar frekvenču politiku. Es eh, varbūt vēlētos eh, mazliet atkārtoties, ko jau jūs redzējāt, bet eh, patiesībā tā ir mana kompānija, kur izveidoja mobo, mobīlo datu pārsūtīšanu. Tas ir savu veidu prognozes par to, kā tas notiks. Uh, Patiesībā tā ir visinteresantākā darba daļa, ko mēs šeit redzam ik gadu. Tas eksponenciāli pieaug divas reizes no 9. līdz 14. gadam, un eh, paredzējuma rāda šodien tika publiskota statistika un es to jums varu šobrīd parādīt, bet eh, patiesībā šie dati pierāda tikai to, kas jau tika paredzēts agrāk. 14. gadā mēs vairāk nerunāsim par 3,6 telebitiem mēnesī, bet gan par daudz lielāku 6,6 telebitu mēnesī. Galvenokārt to nodrošinās video pārsūta, tā būs video ieguve klēpju datoros un vieda telefonos, līdz ar to galvenais patērētājs būs tātad klēpju datori un vieda telefoni. Uh, Raugoties uz iPhone, tas eh, nodrošina 30 reizes lielāku mobīlo pārsūtījumu daudzumu nekā parastais telefons, un tas pats attiecās uz 100 reizes vairāk klēpi datora gadījumā. Šobrīd runājot par tā saucamajiem plaukst datoriem, tad tas eh, to visu pātrina un palielina vēl vairāk. Tātad, eh, kā tas notiek Eiropā? Ja mēs raugamies uz uh, visiem skaitļiem kopā, tad 34% no visa mobāla, mobīlo pārsūtījumu 14. gadā notiks Eiropā. Tātad Eiropā šis pieaugums būs visstraujākais. Jūs šeit teicāt, ka Eiropa ir pirmajā vietā pasaules ekonomikā, un 14. gadā mēs kļūsim arī par uh, mobilo pārsūtījumu galveno izmantotāju. Mēs runājam par video ātrumu 600 kilobiti sekundē, un Amerikā, Amerikas vidienē tas ir apmēram 400 kilobiti sekundē. Runājot par frekvenču politiku un frekvenču piešķīrumu, tad tas ir ārkārtīgi svarīgs faktors ātrumam. Ja mēs vēlamies saglabāt šo vadošo, polic, polit, vadošo vietu, tad, kā jau fizika kungs teica, uh, Viss regulātori un politikas lēmēji, tiem ir kaut kas jādara. Tātad divi galvenie jautājumi ir tā saucamās licencētās frekvences mobilajām plašsazi platjoslas internetam. Jūs redzat, ka pēdējā līnija ir ierosinātie termiņi šo frekvenču piešķiršanai un 900 MHz un 1800 MHz piešķīrumam, kas agrāk bija 2G, eh, 2G frekvencēm. Vēl bez tam ir arī 2,6 GHz frekvenču piešķīrums, bet tas nav Eiropas lēmums, līdz ar to mēs nerunājam par šo te radiofrekvenču politikas programmu. Uh, Runājot par licenzētajām frekvencēm, tam daudz nepiešķiršos, es runāšu arī par kaut ko citu. Vodafone pārstāvis daudz runāja par šiem jautājumiem un zina, ka ir arī citi mobīlie operatori, kur runā par otro digitālo dividendi un rādios frekvenču politikas programmā. Bet šodien, tā kā man ir tikai desmit minūtes, es vēlētos runāt par citu aspektu, un tā ir bezvadu interneta pieejamība, kuru saīsināt savs par Wi-Fi. Šis ir tehniskas dabas slaids, tehniskas dabas diapozitīvs, un tomēr kreisajā pusē ir patreizējā situācija Wi-Fi standartiem, un labajā pusē ir tikko nolemtais standarta apjoms. Tātad pirmais, par ko būtu jārunā, ir ātrums Wi-Fi. Uh, kā jūs redziet, jaunie piešķirt, jaunais piešķirtais ātrums ir 3,2 gigabaita sekundē, un e, tas ir stipri liels pieaugums salīdzinot ar veco. Otrais ir frekvences. Mēs pārējām no 40 MHz kanāla frekvences un 60 MHz, un trešais par laika grafikiem. Uh, Standarts stāksies, stāsies spēkā 2013. gadā, līdz ar to no regulātora viedokļa jābūt jāsāk gatavoties, un radiofrekvenču politikas programma jau sāk to izpildīt, jo 13. gads nemaz nav aiz kalniem. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Kāpēc visiem ir nepieciešams Wi-Fi, pie tam lielāka ātruma Wi-Fi, un viss runā par jauniem standartiem? Uh, Vispir, vispirmām kārtām tā tad ir eh, augšupielāde, un runājot par statistiku, tad eh, Fērģa kungs to jau pieminēja, ka notiek būtiska būtiska mobīlo telefonu pieslēgšanās Wi-Fi tīklam brīdī, kad cilvēks nekustās. Un tā kā cilvēks lielāko tiesu Uh, atrodas konkrētā vietā, vai tas būtu darba vietā, tātad 60% mēs nepārvietojamies. Un izskatās, un Forģa kungs šo piemēru ārkārtīgi labi pateica, piemēram, mobistārs. Ja jums ir viedtelefons un jūs to izmantojiet, tad uh, šis uh, viedtelefons momentāli pieslēgsies eh, Wi-Fi tīklam. Un tas ir tāpēc, ka tādējādi jūs eh, visu mobīlo pārsūtīšanu un komunikāciju nodrošiniet caur Wi-Fi. Līdz ar to Wi-Fi ir nepieciešama palielināta kapacitāte, bet eh, runa neiet tikai un vienīgi par mobīlo datu pārraidīšanu. Kāpēc eh, mēs vēlamies eh, bezvadu video tīklu? Šeit ir viens piemērs, piemēram, slimnīcas darbībai. Es eh, salikšu visus uzsvars un parādīšu visu to, ko vērējos runāt. Tātad, ja mēs vēlamies pacientu aprūpas uzlabošanu un augsts izšķirt spējas video nodrošināšanu, tad ir nepieciešams ļoti daudz aspektu kopdarbs, piemēram, intensīvās terapijas nodaļai ir jābūt aprīkotai ar šiem video pārsūtītājiem. Tātad ir vesela virkne jomu, kurā bezvadu interneta pieeja būtu ārkārtīgi būtiska un kur mobilās sistēmas var nodrošināt pacientiem labāku ap aprūpi. Tas pats attiecās arī uz izglītības iestādēm. Šobrīd jau ir parādījusies e, ideja par bezvadu video izmantošanu klasēs. Kā tas darbosies, tā tad e, e, skolotājam var būt pieejams vairākas klases, izmantojot augstas izšķirt spējas video tehnoloģiju, un mēs runājam par savu veidu tāla klātesamību. Tas attiecās tātad, kā jau es teicu, uz izglītības iestādēm, un to pašu var piemērot arī mājas apstākļiem. Mēs eh, arvien vairāk izmantojam tele pārraidīšanas iespējas arī mājās, un tas attiecās gan uz video novērošanas sistēmām, gan uz citiem. Un eh, nākotnē iespējams, ka video novērošana caur Wi-Fi notiks arī trīs, trīs dimensiju izšķirt spējām. ko mēs varētu nākotnē darīt. Forģa kungs jau pieminēja, ka mums vajadzētu 600 MHz frekvenci atbrīvot no licencēšanas. Mēs vērētos 5 GHz licenci. E, kāpēc? E, tāpēc, ka tā ir. Tas ir vieglāks risinājums, kas prasa mazāk, mazāk pūļu runājot par 5 GHz licenci, un tas attiecās uz ļoti daudzām jomām. Tā tad jūs redzat, Japāna, ASV, arī Indija. Visām šīm valstīm ir Wi-Fi herci, Wi-Fi frekvences, kuras var izmantot lai mēs izmantotu tikai tās zaļās līnijas, tie zaļie Eh, zaļie statistikas datu apkopojumi. Mēs runājam no 515 līdz 535, un to mēs varam pavisam ātri panākt jau ar patreizējo tehnoloģisko aprīkojumu, un tam būs maz tehnisku problēmu. Pie tam eh, patreiz lietotajām frekvencēm nevajadzētu tik traucētām, un tas attiecās gan uz fiksētajiem satelītu pakalpojumiem, gan uz radaru pakalpojumiem. Uh, Un šeit, šeit ir apkopojums un eh, vispirmām kārtām šobrīd eh, mobīlie telefoni, eh, mobīlo telefonu pār, pārvada notiek ārkārtīgi precīzās frekvencēs, nākamais attiecās uz platjoslu. Vai tā būtu e, pieeja bezvadu internetu tīklam vai fiksētajam tīklam. Tas attiecās uz dažādu pielietojumu mājas apstākļos, slimnīcās, izglītības iestādēs. E, daudz uzmanības tiek vērsts arī uz dažādiem herciem un uz bezlicencēšanas sistēmu. Un mēs uzskatām, ka 5 gigahercu piešķīrums bezvadu bezvadu internetu sistēmām būtu bijis nepieciešama. Lielas paldies un dosim vārdu nākamajam mūsu panel diskusijas dalībniekam Patrikam Van Nifrikam. Lūdzu. Paldies, Hokmārkungs. Paldies arī komitejas priekšsēdētājiem par ielūgumu piedalīties šodien. Un sēdes kontekstā es nedaudz runāšu par nākotnes kapacitātēm uh, satelītu jomā, uzsverot, ko satelīti var spēlēt un ko jau šobrīd spēlē uh, komunikāciju ziņā. Nu, lūk, nedaudz par sevi. Tātad es pārstāvu SAS uzņēmumu, kas ir globālais satelīta operators, nodrošina 44 satelītu darbību, kas ietver visu pasauli, visu zemeslodi, un mums ir galvenās divas uh, operētāju vienības SS Astra un SS Wild Skies. SS uh, ir bāzēts Luksemburgā, tur mūsu galvenais birojs. Uh, tātad divu stundu brauciens no šejienes, un tāpat arī mums ir atsevišķie mm, darbības nodrošinātāji apvienotā karalistē un citur Eiropā. Tad mēs nodrošinam augsta apjoma video, telefona un dažādi citu veidu pakalpojums, un pieklāt arī valdības pakalpojums, nodrošina dažādu veidu tīklus. Piemēram, viens no Astra Network, ko jūs noteikti zinat, ir jau sasniedz šobrīd 125 miljonus maisamniecību nodrošinot šādu satelītu pakalpojumus. Gribu uzsvērt, ka ir 17 satelīti, kas šobrīd no aptvēr pilnībā Eiropas teritoriju un nodrošina šādus fiksētos satelītu pakalpojumus, nodrošina CKU un KA jostas pakalpojumus. Mēs arī gribam norādīt, ka mēs esam globālais operators, bet mūsu galvenokārt ir reģionālā darbība un galvenokārt ir SS Astra, kas aptver Eiropu, bet no Eiropas mēs arī konektējam ar citām pasaules daļām un arī taiskat Āfriku. Tālāk. Ir ļoti nozīmīgi uzsvērt, un, protams, ka varbūt jums ir grūti saprast viss no telpas tālu, raugoties diezgan samērā maziem ekrāniem, bet tie ir attēloti sadaļi. Tātad 75%, 54%, 75% tieši veido satelītu uh, nodrošinājums um, no vispārējiem satelītu ienākumu šīs nozares. Mēs redzam, kā tas veidojas kopīgajos sadalījumos šeit. Un, un satelīti mm, pašas ražotāji, protams, arī mazā mērā ir saistīti. Bet kā tad būs nākotnē? Mēs uzskatām, ka nākotnē Tieši satelīti nodrošinās visefektīvāko veidu. Un to es jūs tagad paskaidrošu. Satelīti spēja nodrošināt dažādu veidu aplikācijas. Pirmkārt, satelīts to pirmkārt nodrošino šo kapacitāti, īstenot to, ko viņi vislabāk spēja darīt, kā jebkura cita tehnoloģija, proti punktu uz punktu, no viena punktu uz daudz punktu pārraides nodrošināšana, IP trunking, kas ir uh, Tālāk mēs runājam arī par ST un HDTV un DTH kanālu pārādīšanu. Tāpēc mēs piedām pievienotās vērtības pakalpojumus, viens no tiem svarīgākajiem ir satelīti var nodrošināt platjoslu, un tas viens ir no Astra 2 eh, platjoslas savienojums. Un nozīmīgs arī jautājums ir jums īpaši par frekvenču efektīvu izmantošanu satelīts ir izcils paraugs, cik maksimāli efektīvi var šīs frekvences izmantot. Es jums visiem to paskaidrošu, lūk, skatieties šeit. Tātad mums ir satelīts, kas pārtver Eiropu ar vienu staru. Tas viņš izmanto vienu veidu frekvenci. Viņš var, protams, izmanto pašu frekvenci nedaudz arī citā daļā, um, piemēram, Rietumāfrikā, un atkal to pašu staru izmantot arī Dienvidāfrikā, jau trīs reizēs, un vēl tad to visu var arī kāpināt, dubultot, arī to dubultot intensitāti, vai arī jūs skatāties, kā jūs kā polarizāciju mainot arī uz dažādiem geogrāfiskām vietām. Vai jūs arī vienkārši tēmējat precīzi vienu vietu, un tā kā tas ir polarizētais raidītājs, kas var daudzreiz tikt uh, reizināts, un katru reizi jūs varat to palielināt uh, ik pa diviem, trim grādiem pagriežot, jūs uzreiz iegūstat um, neskaitām reižu kāpinājumās uh, frekvences. Satelīti, un tas ir ļoti nozīmīgi arī skatoties šodienas debašu kontekstā, mēs varam nodrošināt tūlītēju un visaptarošu geogrāfisku aptvērumu visā Eiropā. Un lūk, tieši tāpēc vēlos uzsvērt satelītu platjoslu. Un es saprotu, ka jūs to nevarat izlasīt, tāpēc jums nosīšu priekšā. Uh, Satelīti var nodrošināt arī tūlītējo risinājumu digitālās plaisas pārvarēšanai, nodrošinot iespēju sasniegt jebkuru mājasamniecību, jebkurā vietā, vai tas būs pilsētā vai a, a, nomaļā lauku rajonā. Visas vietas ir aizsniedzamas no satelīta puses. Un mēs varam nodrošināt šādas plaķos savienojumus pa pieņemamām cenām. Satelītu priekšrocība ir arī tūlītējs pārklājums. Uh, Jūs, piemēram, skaties LTI, tas prasītu daudz lielākas investīcijas. Un turklāt jautājums arī par laiku, ko jau šodien daudz uzsvēra. Tālāk. Šis mērogs. Ar eh, satelītiem jūs varat pilnībā likvidēt digitālo plājus. Cilvēki, kuriem ir piekļuve satelītiem vai kuriem nav, vienalga, jūs visiem varat nodrošināt uh, šo iespējamo piekļuvi un līdz arī plaķoslas savienojumu. Un šāds pakalpojums jau ir pieņemams pa pieņemamām cenām. Jūs varat arī tieši to iegūt savā tiešsaitē ar savu namu, kur jūs dzīvojat visās Eiropas vietās. Un mēs varam piedāvāt arī jauns radošs risinājums. Un ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka galvenais prasījums, pieprasījums ir tieši video uh, failu E, informāciju, ko mēs varam piedāvāt, jo bieži vien satelīts tiešām spēj to nodrošināt ārkārtīgi efektīvi, izmantojot tieši plaķoslu. Mēs šobrīd jau varam to nodrošināt, visus šos pakalpojumus, kas ir pieejami tirgu visur Eiropā un nodrošina plaķoslas savienojumu. Un turklāt lietas attīstās. Šobrīd mēs runājam par 2 līdz 4 megabitiem. Nesen mēs arī piedāvājam jau jaunas frekvenču uh, joslas, kas ir jau piedāvā 10 megabits sekundē, baitu sekundē. Nu, katrā ziņā satelīts vienmēr bijis kā pionieris. Digitāla televīzija, digitālā pārnes. Mm, satelīts bija paši pirmā veids tehnoloģijas, kas to sāk ieviest jau arī 96. gadā Francijā. Un vēlāk jūs skaties, ka šodien mēs piedāvājam 900%, vairāk kā 900% ir īsts, tīrs digitālais veids uh, Līdz ar to tas ir pats straujākais pārneslēgšanās veids. Un tāpat jūs arī ļoti labi zināt, ka HDTV ir viens no veidiem, kas ir bijis jau pieejams, un tieši satelīti nodrošina arī pasaules čempionātu vērošanu augšajā, augstajā izšķirtspējā. Un mēs to esam nodrošinājuši izmantojot savas tehnoloģijas. Tātad šodien Eiropā mēs runājam par aptuveni 320 augstās izšķirtspējas televīzijas kanāliem. Un mēs esam viesītāji tirgu. Mēs skatāmies, kā tiek attīstīt gan augstās uh, eh, izšķirtspējas, gan 3D, 3 dimensiju televīziju. Un ir īpaši ir vēl tālāk tas, ko mēs varam jauno uh, eh, pakalpumu hosted payloads. Un tas ir jauns tirgus. Un Eiropā mēs redzam, ka varam nodrošināt labāku savienojamību arī ar Āfriku Āziju un citām pasaules daļām. Tomēr ir jāuzsver arī RSPP ietveros, ka mēs, protams, paši veidojam savu kapacitāti, bet tāpēc mums ir tālāk jāskatās ITU attīstība, ITU frekvences satelīta izveide. Um, prasa trīs gadus. Tālāk tas darbojas kādus 15 gadus kosmosā, un tas viss prasa, lai mēs varētu nodrošināt uh, skaidru noteikumu vidi, tas citiem vārdiem sakot, paļāvību uz noteikumiem, tiesko paļāvību, kā nemainīsies noteikumi negaidīti īstā brīdī. Jo satelīti darbojas šajā vidē, un, un tas, ko mēs varam piedāvāt, jau ir viss pasauli. Mēs nedarbojamies ierobežot šauri tikai domāt par Eiropu. Turklāt C savienojums josla mēs norādām, ka tas ir veids, kā mēs nosniedzam, eh, sniedzam savienojumu starp Eiropu un, piemēram, citām daļām Āfriku. Un tāpat arī jāskatās, lai mēs vēl plašāk atbilst šiem mērķiem, plaķoslas savienojums visiem. Lūk, mēs daudz neko neprasām, mēs vienkārši prasām jums nodrošināt tiesisko paļāvību un skaidrs noteikums, lai palīdzētu arī Eiropai sasniegt tās mērķus. Un tāpat arī atsaucoties uz iepriekšējiem runātājiem, arī uz Cisko, kas skaidri norādīja pētījums, ka lielākā plaķoslas daļas pieprasījums parasti ir tieši par video materiālu, un satelīts ir pats labākais risinājums tehniskā ziņā tam. Tā kā nav jau, protams, jānostata viena um, tehnoloģija pret otru, uh, bet satelīts ir šobrīd visefektīvākais, un kādā ziņā mēs varam papildināt, viena tehnoloģija var papildināt otru. Lūk, arī beigšu, īsti tikai atzīmēšu, ka rīt būs arī ISO uh, apaļājas saruna galds, kas, manuprāt, arī notiek šeit pat Eiropas parlamentā. Paldies jums! Thank you very much. Paldies! Paldies! un vēlētos pateikties par jūsu prezentāciju. Un tagad es dodu vārdu Denisam Eskupkungam, kas ir Telekom skolas m, mm, direktors. Euh, euh, Paldies, priekšsētāji. Jāsaka, ka pēdējiem izteikties ir diezgan grūti, jo diezgan daudz jau ir ticis pateiks, ļoti daudz interesanti jau ir izskanējis, un kopā ar kolēģi Žerāru Pagarēlu mēs sagatavojām prezentāciju šai uzklausīšanai. Mēs izvēlējāmies eh, sniegt papildus viedokli, koncertējot mūsu uzmanību galvenokārt jautājumam, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs un pie kur mēs jau ilgi strādājam, tas ir vienotais telekomunikāciju tirgus. Tātad Mēs piekrītam daudz, eh, kam, kas jau izskanēja eh, iepriekšējās prezentācijās. Pirmkārt jau eh, tam, ka ir nepieciešams panākt to, lai uzņēmumu un patērētāji arvien vairāk izmantotu telekomunikāciju pakalpojums un izmantot tos mobīli, pārvietojoties, šķērsojot robežas, jo cilvēki daudz ceļo Un šajā kontekstā, ņemot vērā to, ka cilvēki pārvietojas, lai uh, komunicētu pat, ja mums ir uh, eh, bezvada internets visur, tomēr uh, labākais veids, kā to darīt, ir izmantojot uh, viettelefons un tam līdzīgas ierīces, tātad mobilos uh, telefonu pakalpojumus. Varētu teikt, ka šāda veida mobilo telefonu izmantošana varētu būt viens no aspektiem, kas varētu nostiprināt mūsu pārvietošanās brīvību Eiropas Savienībā un zināmā mērā nodrošināt arī Eiropas bezvadu uh, tīkla, tirgus izveidi. Varbūt, ka mēs tik tiešām spēram pirmos soļus šajā virzienā. Par to daudz šodien tik runāts. Viens pavisam vienkāršs uh, piemērs. Mēs nevaram uzskatīt Eiropas Savienību par 27 akvārijiem, kuros eh, eh, ļoti viedas zivis, kā piemēram eh, viedās automašīnas, nespēja šķērsot robežas, tāpēc, ka spektri netiek pienācīgi pārvaldīti un tie ir slikti koordinēti. Tātad mums ir jānonāk uh, pie tādas situācijas, kurā pakalpojumi var šķērsot robežas bez jebkādiem ierobežojumiem, pavisam brīvi, un, pakalpot, un patērētāji to var izmantot. Un tas ļoti nepieciešams, jo īpaši biznesa aprindu pārstāvjiem, jo īpaši maziem uzņēmumiem, jo viņiem pat tādā gadījumā, ja viņi attīstās vietēji, ir nepieciešama iespēja turpināt savu darbību citvietē Eiropā, un tāpēc viņiem ir nepieciešama piekļuva saviem katalogiem, eh, savām informācijas un datu bāzēm, eh, vienlaikus atrodoties eh, ceļojumos, pārvietojoties, un tas ir nepieciešams ar pienācīgu datu pārraides ātrumu, lai nodrošinātu eh, piekļuvu tiešsaistē un tāpat arī par pieņemamām cenām un atklātām cenām. Tātad, ja mēs vēlamies izveidot šādu vienotu elektrisko komunikāciju eh, pakāpojumu tirgu, mums ir jādomā par tirgus fragmentāciju, ar kur mēs saskaramies šobrīd. Un eh, neliels provokatīvs piemērs ir daži telekomunikāciju rēķini, varbūt jūs tos neredzat pietiekami labi, bet te ir, piemēram, 133 tūkstoši eiro par mobiliem e, telekomunikāciju pakalpojumiem 2009. gadā, viena mēneša laikā. Un vēl viens piemērs, e, e Britu students Viljams Harrisons izmantoja e, platjoslas e, internetu pakalpojumus ar savu mobīlo telefonu Parīzē, un par to viņam nācās samaksāt uh, vairāk nekā 8000 mārciņu mēnesī. Tātad šobrīd mēs saskaramies ar trim galvenajiem šķēršļiem šāda tirgus izveidei. Vispirms ir milzīgas izmaksas, milzīgi, milzīgas eh, piemaksas, viesabunēšanas maksas, eh, gadījumos, kad mēs pārvietojamies no vienas valsts uz otru un izmantojam mobilos telekomunikāciju sakarus. Uh, Tas ir sakāms ne tikai par patērētājiem, bet arī par uzņēmumiem, kur, varbūt, kuriem šīs izmaksas varbūt ir vēl uh, lielākas, un bieži vien uzņēmumi līdz ar to nevar pienācīgi strādāt citviet Eiropā. Tāpat arī vairākās prezentācijās izskanēja tas, ka eh, frekvenču pārvaldīšana ir fragmentāra Eiropā, un šīs problēmas būtu jāatrisina, jo arī tas ir viens no šķēršļiem vieno tirgus izveidē. Tā, piemēram, nav uh, viss Eiropas licences, kas ļautu eh, sniegt pakalpojumus visā Eiropas teritorijā, nesaskaroties ar problēmām uh, spektriem frekvences pārvaldībā. Tālāk mūsu komunikācija uh, tirgi ir uh, uh, oligopolistiski tirgi. Tas nozīmē, ka licences tiek izsniegts uz 15-20 gadiem, un tas nozīmē, ka nav reāli iespēju iekļūt šajā tirgū, bet uh, līdz ar to nav iespējams arī izmantot uh, progresu, kas tiek panākts telekomunikāciju jomā. Tālāk, kādi ir galvenie negatīvie efekti, jeb negatīvās sekas šiem šķēršļiem? Tas nozīmē, ka mēs mm, arvien vairāk atkāpjamies no šāda vienotā tirgus izveidošanas. Es jau gadiem ilgi strādāju telekomunikāciju jomā, un jau gadiem ilgi tiek runāts par šādu tirgus uh, izveidošanu, un uh, nesenajā pakotnē par telekomunikācijām jau par to arī tik runāts, bet uh, joprojām nekas netiek reāli darīts. Tālāk nākamais. Runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem, es vēlētos atgādināt, ka inovācija pamatā ir uh, mazi spēlētāji, kas ir pietiekami diversificējuši savu darbību, kas pavisam ātri var izstrādāt jauninājumus un pavisam ātri tos ieviest tirgu, bet šobrīd pašreizējā tirkus fragmentācija, kuras aprakstīja pirms brīža, eh, šķēršļi, kas ir izteikti eh, tarifu veidā, neļauj maziem uzņēmumiem izmantot sistēmu kopumā. Viens neliels piemērs, es eh, vadu eh, pētniecības darbu eh, lielā komercskolā Parīzē. Mums ir tāds kā inkubators, kurā darbojas inženieri un sastrādājas ar menedžeriem. Un daudz no viņiem strādā pie jautājuma, ar kur mēs saskarsimies visi kādu dienu, proti, kā varētu palīdzēt veciem cilvēkiem, kas tātad be, vest pienācīgu dzīvi savās mājās. Un mēs redzam, ka ir uzņēmumi, kas attīsta nepieciešamos pakalpojumus un cenšas tos eksportēt uz citām valstīm. Tā, piemēram, šādi pakalpojumi tiek attīstīti uh, Francijā, bet viņa, šiem uzņēmumiem ir ļoti grūti tālāk eksportēt savus uh, pakalpojumus un jauninājumus citviet, kur pretī ASV tas notiek bez jebkādām robežām no viena štata uz citu. Tālāk. Uh, Tas ietekmē arī pārvietošanās brīvību, pakāpojumu, personu, preču un tā tālāk. Par to arī jādomā. Kas attiecas uz nākotni? Mēs eh, varam iztēloties, eh, kāda būs nākotne. Manuprāt, runājot par nākotni, mums ir jādomā par situāciju pēc desmit gadiem, kāda būs jaunās paudzes pakalpojumi. Iespējams, ka tās tās būs lietas, tie būs priekšlikumu, kas ļaus enerģiju izmantot efektīvākā veidā. Līdz ar to mums izdosies varbūt pildīt eh, un panākt savus mērķus attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Piemēram, tā varētu būt izglītība mājās, tāpat arī mājas automātika un tam līdzīgi pakalpojumi. Tātad ir milzīgs iespējas, bet mēs nezinām, kas tieši nākotnē eh, tiks nodrošināts. Nesen es strādāju uh, telekomunikāciju uh, uzraudzības iestādē un savulaik mēs runājam par jauniem priekšlikumiem, kas šobrīd jau ir ieviest dzīvē, bet savulaik neviens neticēja tam, ka tas varētu tikt īstenots. Tātad mums ir jārada priekšnoteikumi, lai mēs varētu uh, cerēt uz inovācijām. Mums ir jādomā, par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir galvenais virzītājs spēks inovācijām. Un mums ir jārada šiem uzņēmumiem nepieciešamā telpa, laboratorijas, kur viņi varētu attīstīt savu darbību. Tas nozīmē, ka mums viņam jāatbrīvos spektrs, jeb frekvences, kurās viņi varētu darboties. Un Tas viss, protams, ar domu izveidot vienotu elektronisko komunikāciju tirgu, kas, mūsuprāt, varētu balstīties uz uh, visas Eiropas pakalpojumu platformu, uh, proti uh, pavisam neitrālā veidā, lai patērētājs nemaz nezinātu, kuram tīklam viņš pieslēdz, bet lai viņš varētu brīvi izmantot telekomunikāciju pakalpojumus. Uh, Daudz tika runāts par digitālo dividendi, kas ir iespēja pārdomāt eh, par to, kā mēs piešķiram frekvences, bet, manuprāt, tā ir iespēja arī izaicināt lielos oligopolus, eh, samazināt nedaudz cenas, nākt klajā ar citiem risinājumiem, un eh, šīs jaunās platformas varētu būt uh, tāds kā aizsākums vienotam telekomunikāciju tirgumu Eiropā. Un, manuprāt, mēs varētu to īstenot pateicoties dažādajām politikām, kas ir mūsu rīcībā eh, - spektra, jeb frekvenču pārvaldība, uzraudzība, un mēs varētu iet tajā virzienā, ko pieminēja Simons Foršs Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu izmantot frekvences dinamiskā veidā, lai mēs varētu radīt jaunus pakalpojumus, lai mēs varētu izmantot satelītu sniegtās iespējas, kā Pīters to aprakstīja pirms neliela brīža. Un arī nevajadzētu aizmirst par to, ka tad, kad mēs būsim uh, uh, izdalījuši visu šīs frekvences, mēs saskarsimies ar citām problēmām. Uh, Mēs daudz runājam par digitālo dividendu, bet mēs nedomājam par to, kas notiks pēc tam. Es domāju, mums nevajadzētu uh, aizmirst par konkurences politiku. Mums ir jāraugās uz to, uh, lai nodrošinātu, ka pēc tam, ka frekvence būs izalīts, uh, cenas um, nepalielinātos, bet drīzāk samazinātos. Principi, kas mums būtu jāpiemēro, mums ir jādomā par tehnoloģiju fleksibilitāti, proti, lai eh, spēlētāji varētu uh, izmantot uh, tehnoloģiju, teiksim, vienā noteiktā brīdī izraudzīties vienu tehnoloģiju, bet pēc tam varbūt atgriezties un izraudīties citu labāku. Mums ir jādomā arī uh, par to, kā mēs varētu koplietot, eh, jeb kopīgi izmantot eh, spektrus. Mums ir jādomā arī par tirgus atvēršanu. Es vēlētos atgādināt atkal, ja mēs domājam par Google, Microsoft, eBay, Amazon un visiem citiem līdzīgiem uzņēmumiem, tās bija, tie bija mazi uzņēmumi, kas uh, radās uh, šādos te uh, uzņēmumu laboratorijās un attiecīgi attīstījās. Tāpēc mums ir jārada nepieciešamie priekšnoteikumi, lai līdzīgi uzņēmumi varētu rasties arī Eiropā un attīstīties tālāk. Tas arī būtu viss. Paldies! Paldies! Un jūsu pēdējais pieminētais moments par Google, Yahoo un citiem. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šīm lapām. Es eh, zinu, ka ir arī Zviedrijas lapa, kura vēlētos piedāvāt mūzikas pakalpojumus cilvēkiem, par kuriem cilvēki tiešām maksā. Tā tad eh, dažkārt liekas, ka lielākā daļa mūzikas lejupielādēto failu ir par brīvu, tiek ielādēt par brīvu, un tomēr intelektuālā īpašuma tiesības šobrīd šai Zviedru kompānijai traucē tā rīkoties. Un eh, šobrīd daudza šādu uzņēmumu pārceļas uz ASV. Tagad došu vārdu deputātiem zālē sēdošajiem jautājumu piezīmes. Ja neviens nevēlas brīvprātīgi uzdot, tad es vēlētos uzdot vienu jautājumu. Jūs izteicāt savus viedokļus un eh, apkopojot, pavisam vienkārši varētu teikt, ka Pasaule mainās un mainās ātri. Mēs nezinām, kas notiks pēc gada, bet mēs zinām, ka mums kaut kas ir jādara. Situācija ir sarežģīta. Varbūt kā es ironiski šeit runāšu, jo es it kā pat neapka, neapkopoju tikai to, ko jūs teicāt. Tas visiem ir skaidrs, ka mums ir jārīkojas. Jūs apgalvojat, ka ikvienai diskusijai jūs eh, tātad. Tā Skaidrība nav lielāka, bet tā tikai paceļās jaunos augstumos. Neskaidrība paceļas jaunos augstumos. Ja jums prasītu konkrēti nākt klajā ar ieteikumiem, ko darīt, kā uzlabot, mēs šodien runājam par direktīvu, kur varbūt vajadzētu runāt. Eiropas parlamentā mums parasti tiek atvēlētas divas minūtes parlamenta debatēm. Un tagad es katram no jums došu divas minūtes, ko darīt, lai izmainīt situācijas labo pusi. Pirmais eh, - Golkungs. Pirmais, ko es darītu, un tas arī bija manu priekšlikumu pakotnes pēdējais moments, tā tad izmainīt eh, licences uz 5 gigahercijiem. Es domāju, ka tas ir vieglākais veids, un es domāju, ka arī parlaments mums varētu palīdzēt. Kaut arī šodien mēs daudz nerunājām, es uzskatu, ka mums vajadzētu pie tā vēl pieskarties, tātad runāt par licencētajām frekvencēm, un tas ir ārkārtīgi svarīgs moments. Es uzskatu, ka patreizējo termiņu ievērošana frekvenču liberalizācija ir svarīgs jautājums, un mums vajadzētu runāt arī par citu licenšu frekvenču piešķīrumiem. Hēkmark kungs. Jūs eh, runājat, jūs eh, prezent, savā prezentācijā rādījāt līkni, ka mobīlo telefonu lejupierāda lejupielāde mobilajos telefonos tikai pieaug, bet eh, mēs mazliet pieminējām arī ātrumu. Tas ir saistīts ar kapacitāti, ar citām dimensijām, tā tad ir nepieciešams ātruma palielināšana un to pieprasa gan patērētāji, gan citi. Mēs runājam par uh, 100 megabaitu sekundē ātrumu 20. gadā. Un eh, Dienvidkorejā ir paredzēts, ka tur jau būs tūkstots megabaita sekundē pavisam īsi, pa, pavisam pēc īsa laika. Kā jūs novērtētu šodienas frekvenču pies, piešķīrums un arī tas, kas ir iestrādāts eh, komisijas priekšlikumā par 800 Hz platjoslas internetu. Kā jūs to vērtētu? Gova kungs, runājot par ātrumu, jautājums ir ne tikai par frekvencēm, jo, jo plašākā kanālā frekvence tiek lietā, lietot, jo lielāks būs ātrums. Eh, protams, kad ir ierobežojumi, protams, tas ir saistīts ar fiziku, un tomēr būtiskākais mobilo telefonu jomā būtu pāriet uz 4G sistēmām. Un eh, es domāju, ka 20. gadā mēs varbūt eh, nerunāsim vēl par 100 megabaitu sekundē, bet mēs nebūsim tālu no tām. Un eh, tomēr arī mobīlo pārvadu ziņā tad eh, no mobilā telefona masta līdz eh, jūsu telefonam notiek datu pārvade, un es domāju, ka tādējādi mēs varētu nodrošināt labākus ātrums un labāku kapacitāti. Un tagad es dodu vārdu Nitrika kungam. Jā, atgriežoties pie jautājuma, ko tad mainīt no mūsu, pu, no mūsu viedokļa raugoties, mēs varbūt mainīt neko tā nevēlētos daudz, bet varbūt vienkārši lūgt es un dalību valstīm iestāties un vairāk ņemt vērā starptautiskās telekomunikācija asociācijas ieteikumus. Mēs runājam par dažādiem, par dažādiem platjoslas Q un K joslām, kā jau tiek izmantot satelīta pārraidēm un pārvadēm. Līdz ar to, ņemot vērā to efektivitāti, ko satelīti varētu izmantot, tātad frekvences izmantot līdz 20-30% Es varbūt nepieskaršos šeit 800 eh, megaherciem, jo mums tas ir pārāk zems megahercu, megas, megahercu spektrs frekvence. Vodafons eh, šeit eh, pieminēja par to, ka viņi 90% no UK, no apvienotās karalists, nodrošinās šādu pieeju. Bet um, Viņa satelīts var nodrošināt gan tiešu pieeju gala lietotājam, vai arī, kā jūs šeit pieminējāt, ar rezerves mastu, kur, rezerves mastu kurš tālāk noraida pārraidīt datus. Paldies! Thank you very much, Mr. Liskop. Lielas paldies, Liskop kungam vārds. Jā, atbildot uz pirmo jautājumu. Kā jau eh, tas izskanēja prezentācijā, es tik tiešām domāju, ka mums būtu jāizveido, jāievieš eh, visas Eiropas licences. Es domāju, ka mums ir jācenšas koordinātā veidā to panākt, un es domāju, ka mūsu mērķis, eh, mūsu vīzija ir jābūt šam te vienotajam tirgum, un mums ir jārada visas Eiropas licences. Pēc tam tas, kā mēs pārdosim šīs licences, ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam šīs uh, frekvences tiks izmantotas. Es būtu par tādu kā uh, open source uh, eh, licenci, proti, lai um, mēs uh, drīzāk uh, panāktu to, uh, ka tirgu tiek veicināt tādu pakalpojumu, kas sniedz lielāku pievienoto vērtību. Tas būtu pirmais elements, bet es domāju, ka mēs varētu uh, ieviest arī attiecīgi licencēšanas sistēmu uh, tajās uh, zonās. Uh, kurām ir grūti piekļūt, kā jau teica arī SES e pārstāvis. Mums ir jācenšas eh, piegādāt pakāpojums arī šīm zonām, un varbūt te labākais risinājums eh, būtu satelīti. Bet eh, citādi es pilnībā piekrītu iepriekš teiktajam, un nekas daudz man arī vairāk nav no piebilstams. Paldies! Lielas paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Ja ne, tad mēs varam pateikties mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem. Liels paldies par eh, šīm diskusijām. Man ir virkne pārdomu, kurās es vēlējos ar jums dalīties. Vispirms jau tas, ka mūsu diskusijās eh, izskanēja, ka ir jādomā par īstermiņa perspektīvu Es domāju, ka mums ir eh, jāparaugās uz to. Tāpat arī runājot par visu Eiropas eh, licencēm, es labprāt atbalstītu šādu ideju. Jāsaka, ka tāda doma bija arī pamatā mums nākot klajā ar šo priešlikumu vienkāršot pārēju uh, eh, uz šādām licencēm uh, un uh, apvienot operators pārdodot šīs licences. Es domāju, ka tas būtu milzīgs solis uz priekšu, ja mums izdotos to panākt. Bet, protams, ir nākamais jautājums, kā mēs varētu atbrīvot pietiekami daudz frekvenču. Es domāju, ka parādās eh, zināms tendences, un to es saku varbūt turpmākajām diskusijām, jo mūsu pārdomas vēl nav galā, mums vēl noteikti būs jādomā par to. Mums ir jānāk klajā ar priekšlikumu komitejā februārī, un, protams, mēs uzklausīsim kolēģu eh, priekšlikums, un es ar prieku uzņem, eh, saņemtu arī komentārus no jūsu puses. Es domāju, ka svarīgi ir saprast to, ka ja mums ir jāpāraida arvien vairāk datu, un ja mēs vēlamies nodrošināt labākās eh, iespējas gan attiecībā uz datu pārraides ātrumu, gan aptvērumu kā tādu, iespējams, ka Eiropai, piemēram, būs nepieciešami 1200 eh, MHz frekvences, bet šobrīd mēs runājam par eh, 700-800 MHz. Un mēs visi runājam par to, kas ir noticis pēdējo gadu laikā, proti, ka ir ievērojami palielinājusies datu plūsma, bet nav uh, palielinājusies, ja uzlabojusies uh, pakalpojumu kvalitāte. Un es domāju, piemēram, par viedajiem telefoniem, uh, ka tie pilnībā maina to, kādas ir, eh, ko mēs sagādām no mobilajiem pakalpojumiem kopumā. Un man rodas iespējas, ka um, iPhones un iPads un tam līdzīgas ierīces noteikti nav pēdējie atklājumi, kurus mēs piedzīvojam. Varbūt šobrīd ir tāds kā izgudrojuma eh, pīķa moments, bet tas noteikti nav pēdējais, ko mēs redzam. Noteikti būs jaunas tehnoloģijas, jaunas ierīces un arī tas virzīs visus priekšu. Es domāju, ka šķiet jūs eh, pieminējāt to, ka mums būtu jācer uz ko vairāk. Mēs nezinām, ko mēs varam sagaidīt nākotnē. Mēs nezinām, kādas būs pārmaiņas, bet mēs lieliski apzināmies, ka šobrīd eh, norit milzīgas pārmaiņas, un šīs noteikti ir tikai pats pārmaiņu sākums. Uh, Ziniet, pavisam nesen mēs raudzījāmies Melnbaltā te, televīzijas ekrānā un priecājāmies par to, ka, nu, cik brīnišķīgi tas ir, bet šobrīd viss ir pavisam pavirzījies uz priekšu. Es domāju, ka BBC pārstāvi noteikti man piekritīs un visi man piekritīs. Viss mainās, mums ir jābūt gataviem pārmaiņām. Mums ir jāpadara mūsu ekonomika pietiekam atvērta izmaiņām. Uh, Mums ir jādomā arī par to, kas notika 80. un 90. gados uh, attiecībā uz mobīliem telefoniem. Tāpēc es aicinātu visus uh, pievērst pienācīgu uzmanību izmaiņām. Līdz ar to vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šajās paneļa diskusijās, jo īpaši vēlos pateikties paneļa diskusijas ekspertiem. Lielas paldies!